We, we... Godātie kolēģi, sāksim darbu ar nelielu nokavēšanos. Vēlētos, lai jūs visi ieņemtu vietu. Un skatīsim pirmo mūsu darba kārtības punktu. Pieņemsim darba kārtību. Vēlos arī jūs informēt par to, ka mēs piedāvājām septīto punktu. Mm, itre Uh, atzinums kopienas inovācijas politikmainīgā pasaulē. Septītos diskutēsim rītdien. Tā vietā šodien skatīsim desmito punktu. Ja iebildumi pret šīm izmaiņām nav, tad šādā veidā grozām darba kārtību. Un tādējādi arī pieņemam darba kārtību ar šīm nelielajām izmaiņām. Tagad otrais darba kārtības punkts protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 22. februārī. Ja iebildumu nav, protokols tiek apstiprināts. Līdz tas tiks apstiprināts mūsu sanāksmes beigās. Pārējiem pie trešā punkta priekšsēdētājs paziņojumi. Vēlētos jūs informēt par to, kā ar rakstisko procedūru, kuru uzsākta pēc mūsu iepriekšējās sanāksmes, koordinātori lēma piedāvāt sēkojošu ziņojumu un atzinumu piešķiršanu. Ziņojums par priekšlikumu regulē, regulē pār Eiropas Savienības finanšu ieguldījumu starptautiskajam īrijas fondam tiek piešķirts EPP. Aicinu koordinatorus arī iecelt vienu no locekļiem. Nesam arī pārsteigti redzēt, ka Es varu teikt vārdu. Tātad Kelly kungs būs atbildīgs par šo ziņojumu. Otrs dokuments - nodarbinātība ar sociāliem pakalpojumiem, sociālisti un demokrāti arī nozīmē vienu no saviem locekļiem. Vārds vēl nav zināms. To jūs zināsiet pēc iespējas ātrāk. Otra lieta saistīta ar ar to, kā Eiropas parlaments ir iecerējis reaģēt vai, pareizāk, organizēt savu reakciju uz 2020, Eiropas Savienības 2020 stratēģiju. Bija sa, uh, sanāksme, kur organizēja parlamentu priekšsēdētājs. Viņš aicināja vairākas komiteja priekšsēdētājus, kuri tiek uzskatīti par visciešāk saistītiem ar 2020 stratēģiju. Mums bija darba vakariņas, kuru laikā izteikt pirmie komentāri par 2020 stratēģiju. Visi mēs paudām savus komentārus par to. Galvenie jautājumi, jāteic, ir saistīti ar procedūrām un netik daudz varbūt ar jautājumiem pēc būtības. Uh, Par procedūrām runājot, vispārējā noskaņa bija tāda, ka nav pietiekami daudz laika Eiropas parlamentam, lai tas varētu pilnvērtīgi piedalīties debatēs par 2020 stratēģiju. Šis darba grafiks ir ļoti saspīlēts, padoms uzsāks diskusiju nākamnedēļ. Padom vēlas pieņemt šo dokumentu jūnija samitā. Komisija tajā pat laikā strādā pie vadlīnijām, viss um, pārvaldības procesu un Eiropas parlamenta loma ir ārkārtīgi ierobežota šajā dokumentā, ar kur nāca klajā komisija. Mūsuprāt, šis dokuments neatbilst līgumam. Es domāju, ka būs arī vēl jāveic darbs no parlamenta puses. Tas, jāteic, tas ir mans personīgais viedoklis, nevis parlamenta priekšsēdētāja viedoklis. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu uh, stiprināt mūsu lomu. Mēs tagad pārstāvām Eiropas pilsoņus. Tādēļ arī Eiropas parlamentam ir jābūt iespējai izteikties Eiropas pilsoņu vārdā, diskutējot par šo stratēģiju. Un tad, protams, arī par stratēģijas īstenošanu. Daži kolēģi, komitejas priekšsēdētāji, mudināja prie, Eiropas parlamenta priekšsēdētāji lūgt komisiju un pārdomi pārcelt vēlāku laiku visu procesu un pieņem stratēģiju pēc vasaras, bet daži no mums bija ļoti realistiski sakot, ka viss process un mašinērija jau ir palaista. Ir, protams, arī zināms steidzamības eh, aspekts. Un e, iespējas, ka jūnijas samitā nevar, netiks apzināta šī stratēģija, šī iespēja ir ļoti ierobežota un maza. Bija arī diskusijas par to, kā organizēt e, mūsu darbu parlamentā 2020 debatēm. Bija vairāk viedokļi. Bija e, viedoklis izveidot ad hoc komiteju vai tādu uzraudzības komiteju, steering komiteju izveidi organizēt arī komiteju priekšsēdētāju konferenci, izvedot tādu kā fórumu, lai organizētu šīs debatas. Un šīs iespējas tad palika atklātas. Nākamā priekšsēdētāja konference. Tiks ir pieņemt lēmumu attiecībā uz um, organizēt um, parlamentu darba organizāciju darbā pie 2020 stratēģijas. Es saprotu, ka tagad komiteju priekšsēdētāju konferencē tiks sagatavoti priekšlikumi par to, kā organizēt Eiropas parlamenta darbu pie šīs stratēģijas 2020. Lūk, tāda ir situācija un informācija, kāda man bija jums nododama. Lūk, tas ir no manas puses, un pēc tam tagad lūdzu Van Nistelrojam kungam vārds. Jā, jāteic, ka tas ir skaidrs un neskaidri, ir visai dīvaini, ka tagad ar ja, padomu komisiju mēs vienkārši pieņemam šo situāciju un šos ierobežojumus, kāds notika iepriekš, kad mums bija jāsagatavo mūsu rezolūcija iepriekšējā plenārsēdēji. Kā jau teicām iepriekš, Ja pareizi atceros, mēs nosūtījām no mūsu komitejas arī vēstuli par to, ka mēs vēlamies tādu ierastu um, sagatavošanās darbu. Mēs gribam piedalīties aktīvi kā vieno komitejām. Un ļoti neapmierinoša situācija pašlaik. Un jā, ir kāda jauna inovācija vai kā mēs varam uh, piedalīties šajās debatēs, kādēļ parlaments pavadīja vesels divas dienas strādājot pie šī jautājuma, izveidot kaut ko jaunu procedūru. Komiteja priekšsēdētāji sanāk kopā par to runā. Tas nav īpaši efektīvs veids, kā strādāt. Tas nav nepieciešami. Kādēļ mēs neizdomājam vienkārši jaunu procedūru? Kādēļ neesam elastīgāki? Mums ir divu dienu sagatavošanās un pēc tam rezolūcija. Bet tas ir tik ierobežoti. Un viena lieta. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka 2020 stratēģija radīs daudz lielāku kohēziju starp Eiropas Savienību un nacionālajām valstīm, kā tas bija pirms tam? Ja mēs to labāk nesagatavojam labāk, tad labāk, tad tas būs vien. Tad tā būs tāda kā pacelšanās, bet mēs nevarēsim nosēsties, un tad mēs nāk, tiksim klāt ar juridiskiem priekšlikumiem un tie tiks uh, bloķēti vēlāk. Tas ir ļoti slikts sākums. Labāk. Varbūt kolēģiem kāds idejas, kā strādāt, jo aizsošais process nav līdzsvarots tas nav tas, ko mēs gribam darīt turpmāko gadu laikā attiecībā arī uz kohēziju, kas ir galvenais instruments. Lūk, es gribēju, es pateicu, ko es gribēju pateikt. Paldies, Lambēr. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties. Mēs atgriezīsimies vēl pie šī, runājot par 13. punktu rītdien. Vaskunga ziņojums par kohēzijas uh, politikas ieguldījumu Lisabonas stratēģijā. Aicināja arī komiteja priekšsēdētāju konferencē tad grozīt šo virsrakstu un šim ziņojumam. Um, runāt ne tikai par uh, kohēzijas politikas ieguldījumu Lisabonas mērķu sasniegšanā, bet arī uz stratēģijas 2020 mērķu sasniegšanā. To, tas tika apstiprināts komitejas priekšsēdētāju sanāksmē, bet ir jāraugās, kā tas būs arī prezidenta vai priekšsēdētāju konferencē. Līdz ar to mājā mēs arī varētu plenārs arī uzsākt debats par šo. Dažas nedēļas atpakaļ es nosūtīju arī vēstuli uh, komitejas priekšsēdētāju sanāksmē par nepieciešamību izvērš organizēto darbu pie 2020 stratēģijas. Raudzīsim, ko panāksim. Pašlaik lieta īsti nav skaidra. Jans Albriks, lūdzu. Paldies, atvainojiet, ka ierados ar nokavēšanos. Varbūt es kaut ko palaidu garām īsts komentārs. Ļoti uzmanīgi iepazīstoties ar pēdējo 2020 stratēģijas versiju, tur ļoti skaidri pateikts, ka šīs stratēģijas īpašnieks, tā saucamais, ir Eiropā doma, un tur ir arī aprakstīta Eiropas parlamenta loma. Eiropas parlamentam ir jāsagatavo likumdošana 2020 stratēģijai, bet galvenais noteicējs būs Eiropā doma. Tādēļ mums ir šāda informācija, ka Eiropā doma to pieņems jūnijā. Ir ļoti svarīgi to precizēt, tas ir tekstā. Jā, kolēģi, mēs vēl pēc atgriezīsimies. Mēs par to runāsim, kad runāsim par 13. punktu un arī vēlāk. Es nedomāju, ka mēs varam pieņemt šādu pieeju, īpaši parlamenta lomu. Tur ir runāts par 2020 mm, veicināšanu, kad tiekoties ar nacionālajiem parlamentiem. Bet līgumā, es domāju, ir nedaudz cits, uh, cita loma un pilnvērs, kāds tiek piešķirts parlamentam. Tagad ceturtais punkts. Mihail Tremopolus ziņojums. Jūs nekad šeit nesat eh, pie mums tribīnē, bet eh, vismaz es tagad jūs varu redzēt, jūs esat man pretī. Mēs runājam par eh, ziņojuma projektu, būs grozījuma iesniegšanas termiņš, tagad vārds Mihailam. Lūdzu. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως... Godātie kolēģi, kā jūs zināt, 2005. gadā Eiropas komisija pieņēma Eiropas iniciatīvu eh, caurskatāmībai ETI. Pēc zaļās grāmatas publicēšanas 2006. gadā noteikti mērķi um, nodrošināt Eiropas pārvaldības pārskatāmību. kohēzijas fonda līdzekļi un šis iniciatīvas stūrākmens, un kas attiecas uz uh, struktūrālo un kohēzijas uh, uh, līdzekļu guvējiem. Šī definīcija ir mm, regulā. 7. pānta 2D tiek prasīts publicēt informāciju, divu veidu informācijas. Vispirms labumu guvēju sarakstu, tad uzņēmumu sarakstu un arī publiskās finanses, kāds tiek piešķirts uzņēmumiem. Lūk. Un tad arī inter, jāinterpretē šīs minimālās prasības Eiropas pārskatāmības iniciatīvai. Tas arī atspoguļo tātad kulturālās tradīcijas, arī administrīvo kapacitāti dažādās mentalitātes, un šīs dažādās pieejas atšķirīgas ir nodrošināts paredzot juridisko pamatu, kas ir visai elastīgs attiecībā uz uh, līdzekļu saņēmēju sarakstu publicēšanu. Komisija galvenokārt koncentrēja savu uzdevumu uz uh, tādu nu, indikatīvu kopīgu modeli šo datu publicēšanai Un tad arī reģiona ģenerāla direktorāts to publicē. Ir arī saiknes uz nacionālajām dalībās atbildīgajām iestādēm, kuras arī izplata informāciju par eh, kohēzijas struktūrālo fondu līdzekļu saņēmējiem. Un tas viss ir ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē balstoties uz uh, pārvaldības iestāžu sniegto informāciju. Datu nodošana neļauj veikt uh, visaptvarošu salīdzinājumu Eiropas Savienības līmenī. Lai to varētu darīt savā uh, ziņojuma projektā, es piedāvāju, lai komisija un dalība valstis uh, padarīt šos, mm, šīs datu bāzes savstarpēji salīdzināmas, savietojamas, lai varētu sniegt, gūt tādu paneiropeisku priekšstatu par visu šo informāciju. Un tas, protams, arī būtu ļoti liederīgi lokālā līmenī. Būtu svarīgi izmantot divas valodas, piemēram, angļu valodu un vietējo valodu. Pat, ja viena dalība valsts nesiet mazāk datu, kā tas ir noteikts minimālajās prasībās, tad dažas valstis izvēlas izplatīt papildu datus. Piemēram, programmu mērķus, galvenās mērķu grupas. Taču tas nav kritērijs, kas ir noteikts juridiskajā ietverā. Tātad ziņojuma projekts, kurš ir paredzēts, uzsvērt to, ka datu liederība jāuzlabo gan no satura, gan prezentācijas viedokļa. Mēs aicinām komisiju noteikt tādu detalizētāku formu, definēt datu un informācijas struktūru, kā šī informācija būtu jāprezentē. Protams, mēs varētu uzlabot arī šīs komunikācijas sistēmas kvalitāti, jā. Eiropas komisijas ģenerāla direktorāti, kur ir atbildīgi par Eiropas fondiem, arī varētu apmainīties ar parādu praksi. Arī aicinām pievienot arī citu veidu datus un informāciju, kas tiek nodota, uzskaitot visu līdzekļu saņēmēju sārakstu piemēram, viņa atrašanās vieta. Arī iesaistīto partneru apraksts. Pārredzamība ir ļoti svarīgs elements. Bet daži saka, kā ekonomiskie mērķi. Īstenībā šeit nav noteikti attiecībā, kāda būtu ekonomiska guvuma, ja mēs padarām šo informāciju detalizētāku. Tas varētu ļaut iesaistīt sabiedrību diskusijās pēc būtības par to, kādā veidā tiks pārdalīti nodokļu maksātāju līdzekļi. Mēs vēlamies, lai demokrātija efektīvi funkcionētu. Vēlamies nodrošināt uh, politisko konverģenci pēc 13. gada. Jārespektē pārredzamības iniciatīva. Un šīs decentralizētās pārvaldības sistēmas ietveros informācijas pār, nosūtīšana izplatība ir ļoti svarīga, lai varētu nodrošināt efektīvu pārvaldību un kontroli, lai tādēļ varētu novērst uh, problēmas, kāds varētu rasties. 69. pants nosaka to, ka uh, dalībvalsts un operacionālā programma pārvaldības iestāde izplāta informāciju par uh, līdzfinansētiem mm, pasākumiem programmām. Un šī informācija tiek nosūtīta pilsoņiem un arī līdzekļu saņēmējiem, lai tādējādi varētu atspoguļot, kāda ir kopienas loma, lai varētu arī nodrošināt fondu darbību. Tiek paredzēts arī izveidot kopīgu komunikācijas tīklu starp kompetentajām personām pārvaldības līmenī. Tādēļ arī esam izveidojuši informu tīklu Eiropas reģionālās attīstības fondam. Un Eiropas Savienības līmenī tiek izveidota arī konsultatīva struktūra fondu koordinācijas komiteja. Starpniecība vairākas reizes gadā organizē sanāksmes, stiprina nacionālo sadarbību, veicinot Eiropas Savienības struktūra fondu sniegto atbalstu. Izmantojušos tīklus, to partneru spiedienu komisija pieņem pieeju, kuras pamatā ir Eiropas pārredzamības iniciatīvas veicināšana, nevis uzspiešana vadošajām iestādēm. Aicinu arī komisiju precizēt to, kādā veidā tiks nodrošināta šī pārredzamības iniciatīva. Kāds notiks tīri operacionāli? dažādu programmu, operacionālu programmu līmenī. Tad arī uzsvēru, cik svarīgi ir um, nodot šo informāciju. Kontrolas sistēma ietvaros un arī saka, ka ir nepieciešams izveidot saikni starp datu pāredzamības iniciatīvu un biežāk reglamentēto un saistošo finanšu kontroli un revīziju. Atgādinu. Eiropas Parlaments jau izteicās 8. gada 19. februāra rezolūcijā par pārredzamību ekonomikas jomā. Parlaments atsēja, ka nepieciešams nodrošināt pēc iespējas lielāku pārredzamību attiecībā uz Eiropas Savienības pārvaldītajiem līdzekļiem, kas tiek pārvaldīti kopā ar nacionālajām dalību valstīm. Piedāvāju arī sniegt informāciju par dažādiem darījumiem, pateicoties paredzamības iniciatīvai. Komisija tiek aicināta izpieņemt daudz tādu stingrāku informācijas un komunikācijas praksi. un arī norādīt uz tiem, kur nerespektē šos informācijas sniegšanas noteikumus. Ir ļoti svarīgi arī izdarīt ietekmi uz uh, pāredzamo partnerību noteikumiem šī sadarbībai. Tai ir uh, jānodrošina pārredzamība, efektivitāte, leģitimitāte visās programmācijas fāzēs un programmu īstenošanā. Uh, Ziņojuma projekts tādējādi vēršas pie dalību valstīm un pārvaldes iestādēm. Lai visi iesaistītās puses tiktu iesaistīti pēc iespējas ātrāk, lai šīm pusēm būtu e, piekļuve visām atbilstīgajiem dokumentiem un lai šīs iestādes labāk varētu izmantot savus e, zināšanas. Šī partnerība var arī veicināt e, programmu uh, efektivitāti un arī piekļūt zināšanām, pateicoties geogrāfiskiem kritērijiem, kurus varētu izmantot, lai varētu precizēt katru iesaistītās puses eh, darbību. Šī partnerība var arī palielināt sūtpildības slieksni jo partnerība stiprina atbildību. 11. pāns vispārējā regulā par struktūru fondiem. Jā, pieprasa partnerības principu īstenošana balstās uz vietējām tradīcijām, nīristo praksi, kā arī izvērtējot operacionālās programmas tādējādi. izņemot šo regulas uh, attiecīgo pāntu, daudz netiek runāts par partnerību dažādās vienībās. Netiek arī sniegts nekādas aizstošas orientācijas komisijai. Arī dalībās atbildīgiem iestādēm ir jāīsteno 11. pants, un šīs partnerības ir atkarīgas no vietējām tradīcijām, nerasto praksi. Un arī sliktām, slikto praksi. Komisijas loma šķiet pārāk pasīva, piedaloties vienkārši novērotājai. Nepieciešama arī vairāk vadlīnijas ticībā uz partnerību īstenošanu praksē, kas attiecas uz esošajām partnerībām un arī uz turpmākiem tekstiem. Mums arī labāk informācija par partneru iestādēm un arī nodrošināt tehnisko atbalstu, lai varētu atbalstīt šo partnerību un dodot arī partneru organizācijām piedalīties efektīvākā sadarbībā. Un šajā ziņojuma projektā uzsveru, ka ka šī konsultācija nepieciešama, lai nodrošinātu pārredzamību. Un, ja mēs pieprasām lielāku pārredzamību no dalību valstīm kohēzijas politikas ietvaros, Eiropas Savienības institūcijām arī ir jāstrādā pārredzami. Tātad. Sacam, ka nav pietiekam daudz sākotnējas informācijas par eh, lielo projektu finansēšanu atbilstīgi 41. pantam. Komisija ir pilnvars apstiprināt vai noraidīt lielākus dalību valstu iesniegtos projektus, kas attiec uz darījumiem, kur izmaksas pārsniedz 25 miljonus eiro vidus jomā vai 50 miljonus eiro citās jomās. Informācijas publicēšana tiešsaistē par lielākiem projektiem, pirms tiek pieņems lēmums par finansējumu piešķiršanu, ir ierasta praksa starptautiskās finanšu iestādēs. Tostarp Eiropas Investīcija bankā, Pasaules bankā, Par nožēlu Eiropas komisija ir izņēmums. Nav neviena iemesla, lai tās pārredzamības standarti būtu zemāki par EIB standartiem. Tādējādi aicinu izveidot tīmekļa vietni, kurā būtu pieejams lielāko projektu sāraksts. pēc iespējas ātrāk. Tiklīdz komisijas saņem finansējumu lūgumu no dalību valstīm un tiek pieņemts kāds lēmums par finansējumu piešķiršanu. Un šai komisijas tīmekļa vietnē ir arī jāsniedz informācija par šiem projektiem, un arī komisija gūt labu no dažādiem informācijas avotiem attiecībā uz iesniegtiem projektiem, ļaujot tai pieņemt labākus un uz zināšanām balstītus lēmumus. και εύχομαι να συμβάλλουμε με αυτή την έκθεση. Lūk, nu, kolēģi, ar šo ziņojumu arī sniegšu ieguldījumu lielākai pārredzamībai. Stiprināt Eiropas Savienību tālu. Thank you very much. Paldies. Paldies par jūsu prezentāciju. Dārgie kolēģi, mums nav atlicis daudz laika un ir pieteikušies astoņi runātāji. Tādēļ, lūdzu, esiet eh, ļoti disciplini, disciplinēti, disciplinētāki nekā līdz šim. Kristīna Vestfalena, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi un kolēģis. Tremopuls kungs jau ļoti plaši izklāstīja savu ziņojumu, un, protams, caurskatāmība ir kohēzijas politikas um, pamatprincips. Mums ir jārunā par finansējumu, un uh, šie izdevumi ir uh, otra lielākā izdevumu sadaļa, vairāk par divām trešdaļām vairāk par vienu trešdaļu līdzekļu uh, šeit ir jāiegulda, bet tajā pašā laikā tas ir Eh, kohēzijas politikai ir ļoti taustāmas izpausmes. Mēs kā atbildīgi nevaram atļauties to, ka pilsoņiem varētu rasties iespējas, neviens nezin, kur šī nauda tiek tērēta. Tādēļ caurskatāmība šeit ir jāraksta lieliem burtiem, it sevišķi runājot par struktūra fonda izlietojumu. Sociāldemokrāti un sociāldemokrātes uzskata, ka Tremopulus kungs ir radījis visai uh, līdzsvarotu ziņojumu sociāla demokrāti un sociāla demokrātes zin, ka ir ļoti atšķirīga informācija, kas tiek sniegta par maksājumu saņēmējiem, un informācija ir ļoti atšķirīga arī dažādās valstīs. Līdztekus eh, tās datu bāzes, ko piedāvā dalība valsts, ko dalība valsts var papildināt, nav vienādas un saskaņotas pēc uh, konkrētiem standartiem. Uh, Mums ir jāievēro sekojoši principi, lai varētu garantēt caurskatāmību. Vajadzētu padomāt par to, lai informācija tiktu sniegta nevien dalību valsts valodā, bet papildus vēl vismaz angļu valodā. Tas noteikti uzlabot caurskatāmību. Hingegen dem Artikel 12, dem sogenannten Runājot par 12. pantu, tur ir runāts par vainīgo likšanu pie kauna staba. Mēs eh, šo pantu vērtējam atšķirīgi no referenta. Es pati esmu guvusi pedagoģisko izglītību, un eh, pedagoģijā mēs nestrādājām uh, Um, mēģinot uh, norādīt uz vainīgajiem un kratot pirkstu. Uh, šādi pedagoģiskie principi ir uh, novecojuši un tie sasniegs tieši pretējo, nevis to, ko mēs vēlamies redzēt. Protams, ir jābūt augstākam caurskatāmības līmenim, bet tas nedrīkstētu novest pie raganu medībām. Uh, Mēs nedomājam, ka komisija būs morālā instance, kas ieviesīs disciplīnu dalību valstīs, eh, kauninot un eh, vainojot eh, to, tās dalību valsts, kas varbūt ir kaut ko nogrēkojušās. Šādu te principu dalību valstīs nevarētu izmantot. Mēs, sociāldemokrāti un sociāldemokrātes, uzskatām, ka ziņojuma projekts ir ļoti līdzsvarots un palīdzīgs. Un e, par grozījumiem, nu, tos mēs izstrādāsim un iesniegsim tuvāko dienu laikā. Paldies! Paldies! Sofija Konīlūdzu! Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Es vēlētos vispirms apsveikt kolēģi, kas ir lieliski izstrādājuši šo ļoti kvalitatīvo ziņojumu. Un es domāju, ka šī te vēlme, kas ir palielināt reģionālās politikas caurskatāmību, ir apsveicama. Taču vienlaikus es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties piesardzīgi, lai gal galā mēs um, neziedotu efektivitāti Um, tā vietā, lai iegūtu šo caurskatāmību. Es domāju, ka virkne priekšlikumu ir diezgan uh, smagnēji. Tos būs grūti īstenot. Un man ir pieredze reģionālās politikas īstenošanā uh, sevis pārstāvētajā reģionā uh, Francijā, un es, domā, un es esmu pārliecināta, ka kontrols un pārvaldības iestādēm šī noteikuma jau tā ir pietiekami smagnēji un sarežģīti. Uh, Un eh, šis te tēls, eh, kāds eh, ir šai politikai gal galā nav tāds, kāds būtu šīs politikas mēķis, un es domāju, ja mēs papildus vēl uzliekam šo te smagnējību un slogu, tad mēs vēl vairāk apgrūtināsim kohēzijas politiku, un jo īpaši tās ieviešanu ikdienā. Pavisam īsi, Es domāju tātad, ka vesela virkne noteikumi ir pārāk smagnēji. Tā piemēram, piektajā punktā jūs iesakat papildus pašreizējām obligātajām prasībām uzsvērt iespēju sniegt arī citu informāciju par līdzekļu saņēmēju un tā tālāk un tā joprojām. Par katru projektu tas ir pārāk smagnēji. Un arī tāpat tur, kur ir uzsvērts, ka obligāti ir jāizsniedz kontrols uh, un tā tālāk un tā joprojām, tas viss ir jāizdara noteiktos termiņos. Es domāju, ka tas noteikti ietekmēs efektivitāti. Un es domāju, ka te tomēr ir dažas lietas, kas ir pārspīlētas un kas būtu pārāk prasības, ja mēs salīdzinām ar pašreizējo situāciju. Paldies, un tagad vārds Jevgeņiem Kirilovā. Paldies, priekšsādātais kundze. Uh, like to uh, cut it short uh, because, as you said, we have problems with the time. Priekšsēdētais kundze, nu nav viegli pateikt uh, savu viedokli dažās minūtēs, bet vēlējos teikt, ka šeit ir jārunā par caurskatāmību, par līdzsvaru, tā tad ir jāgarantē caurskatāmība, bet tajā pašā laikā nevaram radīt pārāk lielu slogu. Bet Tas, eh, kādā veidā mēs mēģinām garantēt vienkāršošanu, nu, varbūt ir iespējams arī izveidot līdzsvaru. Caurskatāmība ir princips, no kur nedrīkstam atteikties, lai kaut ko īstenotu, un process tādā veidā kļūst atklātāks un vieglāk kontrolējams, jo caurskatāmībai ir jāved pie augstāku kontrols līmeņu, pie labākas kontrols un mazāk eh, pārkāpumiem un mazāk birokrātijas. Kolēģi, mums eh, kohēzijas politika ir jāpadara sardzāmāka, taustāmāka. Eh, ko vēl šeit vajadzētu minēt? Mums ir noteikti jāņem vērā tas fakts, ka it sevišķi jaunajās dalību valstīs no informācijas nav iespējams atteikties, ņemot vērā par projektu vispārējo izmantošanu. Protams, ir jārunā arī par to, cik ātri dalībvalsts ir spējīgs apgūt eh, šo fondu līdzekļus. Ja informācija tiek sniegta saulēcīgi, protams, tas noved pie saskaņotākas un efektīvākas eh, projektu īstenošanas. Eh, īsi vēlējos pieskarties kādam faktam. Protams, tas bija minēts, bet like it, the... Tas varbūt eh, referenta ziņojumā bija minēts, bet varbūt negluži tādos vārdos, kā es to vēlējos dzirdēt. Jārunā arī par sociālā fonda programmām, jo tas ir fonds, kas eh, sniedz milzu ieguldījumu kohēzijas politikas mērķu sasniegšanā. augstāks caurskatāmības līmenis būtu jāpiemēro attiecībā uz sociālo fondu, tāpat kā uz citiem fondiem. Mēs tagad piedzīvojam ekonomisko krīzi, un es domāju, šāda veida rīcība eh, varētu ātrāk ļaut izvērtēt šās, eh, veida, šāda veida politikas rezultātus. Paldies! Uh, thank you, Madam Chairman. Um, I, I want to... Paldies! Redbērn kungs lūdzu. Priekšsēdētais kundze, es tikai pieskaršos īsi dažiem jautājumiem un tad uzdošu jautājums referentam. Es vēlēs pateikt, ka mēs runājam par caurskatāmību kādā citā komitejā. Are... Ir vairākas jomas, eh, kurās ir jārisina daudz dažādu problēmu. Es noteikti vēlējos uzslavēt mūsu referentu par pamatīgā darba veikšanu un uh, Man eh, šis ziņojums nekādas grūtības nesagādā, domāju, ka tas ir labi balansēts. Referents pirms brīža runāja par tām problēmām, kas rodas pieņemot politiskos lēmumus attiecībā arī uz struktūru, struktūrālo un kohēzijas politiku. Protams, mums jādomā arī par praktisko īstenošanu dalību valstu līmenī, aģentūru līmenī un, protams, jāparaugās uz to visu arī no uh, Eiropas redzes leņķa. Uh, Mums īrijā bija visai lielas problēmas, mēģinot īstenot šo caurskatāmības filozofiju, padomājot arī par to, ka bija jāpieņem daudz dažādu lēmumu attiecībā uz individuāliem projektiem. Mums nevajadzētu kautrēties, izteikt skaidrs prasības dalību valstīm un komisija varētu sekot, kā tās tiek izpildītas attiecīgais iestādēs un aģentūrās. Man šķiet, ka viens no sociāla demokrātu kolēģiem eh, teica, ka nevajadzētu kratīt ar pirkstu un eh, vilkt pie kauna staba tos, kas kaut ko nav izdarījuši, bet es domāju tieši pretēji, nē, vainīgie ir jākaunina, un ja dalība valstīs kaut kas noiet greizi, tad nav jābaidās uz to arī skaidru un gaišu norādīt. Eh, Vēl kāds kolēģis runāja, ka šīm procedūrām nevajadzētu būt tādām sarežģītām un eh, tām nevajadzētu radīt papildus slogu, bet īstenībā tam vajadzētu būt eh, visai sarežģītam pasākumam, jo mēs šeit runājam par nodokļu maksātāju naudu, jo bieži vien eh, jārunā par to, ka dokumenti ir pilnīgā saskaņā ar caurskatāmības iniciatīvām. Un vēl šeit ir kāda kļūme, ja drīkstu to tā nosaukt. Uh, ziņojums uh, iztirzā dažādus procesus, kas tiek uzsākti no finansējuma piešķiršanas brīža, pēc tam tiek eh, vērtēts, kā šis projekts ir tiks īstenots, un eh, tiek arī piedāvātas dažādas finansiālās detaļas, dažādi skaiti. Priekšsēdētājs kundze ir jārunā arī par projektiem jau no paša pirmā brīža. Uh, Es atceros uh, arī, kādu darbu veica lobbyisti un ko es vēlētos saredzēt šajā ziņojumā un eh, ko es sagaidu no komisijas dalību valstīm un tām aģentūrām, kas darbojas dalību valstu labā. Es vēlētos saņemt lobbyistu sarakstu, to lobbyistu sarakstu, kas uh, aizstāv dažādus projektus, un es no paša sākuma jau vēlētos zināt, kurš tad virza šos projektus, un domāju, mēs būtu visai pārsteigti par tiem rezultātiem, ko saņemsim aplūkojot sarakstu. Tā tad es varētu iesniegt grozījumu, kurā piedāvātu pilnīgi visos līmeņos, uh, piedāvāt publicēt lobbyistu sarakstu, uh, ņemot vērā, kurā projekta projektu īstenošanas posmā, kādi lobbyisti ir bijuši iesaistīti. Paldies tagad Angurākis kungs. Paldies, paldies, paldies priekšsētētais kungs. <laughs> paldies. Es vēlējos teikt, ka Tremopulas kunga ziņojums ir patiešām saistošs. Bet tas neatbilst savam nosaukumam. Varbūt mums vajadzētu mainīt ziņojumu nosaukumu. Es nedomāju, ka ar piedāvātajiem pasākumiem mēs tā uz būriju mājienu varētu atrisināt caurskatāmības problēmas. Mums vajadzētu padomāt par labāku datu prezentāciju. Tie ir dati, kas saistīti ar Eiropas programmām. Tā joprojām ir milzu problēma. Caurskatāmība arī ir problēma varbūt mēs to nevaram tā vienā rāvienā atrisināt, ņemot vērā jūs priekšlikums, piemēram, datu bāžu harmonizāciju dalību valstīs. Kā to atrisināt? Bieži vien ziņojumi ir tādi e, ļoti sarežģīti, pat zinātniski, un tas man rada grūtības. Ir uh, vairāki projekti, kas ir, piemēram, noraidīti, un ko mēs varam darīt lietas labāk, kā mēs varam iejaukties procedūrā, ja tas netiks atrisināts. Tad, protams, nevarēs arī garantēt caurskatāmību. Es domāju, ka tad radīsies tikai papildus birokrātiskā nasta. Tālāk, ko darīt, ja ir konstatēta pārkāpuma? Es zinu kādu gadījumu Grieķijā, proti bija izcēlušies milzu skandāli, bet neviens netika saukts tiesas priekšā. Tātad, ja ir konstatēti pārkāpumi, mums ir jāizveido vislabākās informācijas sistēmas, bet tās mums neko nepalīdzēs. Vēlējos pateikt, ka Tremopulus kungs savā ziņojumā ir izteicies nu, ļoti vispārīgi. Tālāk desmitajā punktā ir runāts par to, cik, ir sva cik svarīgi ir saulaicīgi apmainīties ar informāciju. Bet kad šī informācija ir jāpiedāvā, cik daudz informācijas ir jāpiedāvā, cik eh, precīzai, detalizētai ir jābūt šai informācijai salīdzinājumā ar to, kas jau ir mūsu rīcībā. Ir vairāki projekti, kas tiek īstenoti, bet laika gaitā eh, mainās gan to izmaksas, gan arī citi parametri. Tālāk, Tremopulus kungs saka, ka ir nepieciešama stingrāka pieeja, stingrāka pozīcija no, iestās, no iestāžu puses. Uh, Ko tas īsti nozīmē? Protams, mums problēmas vajadzētu uztvert pietiekam nopietni. Šeit ir runa par lielām naudas summām. Ir kolēģi, kas apgalvo, ka projektiem jākļūst caurskatāmākiem. Protams, visur jūs atradīsiet tādus ļoti skaistu informāciju, ļoti skaistu datus par informāciju par uh, Eiropas projektiem, bet es negūtu tas nozīmēs. Paldies, Tavrakakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Vispirms gribētu apsveikt referentu Tremapuls kungu par lieliski sagatavoto ziņojumu. Cienījamies, kolēģi, <clears throat> nav nekādu šaubu par to, ka uh, ir lieliski uzlabot uh, caurskatāmība tas ir eh, vērtīgi gan pārvaldībai, gan arī fondu izmantošanai Eiropas Savienībā, bet mums nevajadzētu aizmirst par savu galveno mērķi. Un līdz ar to, protams, ir ļoti grūti atrast līdzsvaru starp to, ko mūsu komiteja dara, lai panāktu labu pārvaldību, no vienas puses, no otras puses pārvaldības noteikumu vienkāršošanu saskaņā ar Eiropas eh, parlamentu veikto pētījumu par eh, to, kāda ir ietekme mūsu eh, prasībām attiecībā uz caurskatāmību, tad jāsaka, ka gadījumos, kad šie noteikumi netiek ievēroti, tas ir saistīts ar administratīvo spēju trūkumu drīzāk nekā ar vēlmi noslēpt vai nevēlēšanos sniegt noteikti informāciju. Es nevēlētu īpaši atkārtot to, ko kolēģi teica, proti, ka iespējams šādā veidā mēs eh, palielināsim slogu eh, tiem, kas nespēs tikt ar šo slogu galā un ka šie tie noteikumi attiecībā uz administrāciju eh, vēl vairāk pasliktinās situāciju un daudziem būs grūti piekļūt šīm te kohēzijas politikas iespējām. Uh, Tad es domāju, ka kohezijas politikas ietvaros mums nevajadzētu pieņemt tādus noteikumus, eh, kas būtu pretrunā ar mūsu galveno mērķi, kas ir eh, turpināt eh, vienkāršot pārvaldību. Runātājs izsakās ļoti ātri. Un es domāju, ka mums noteikti būtu jācenšas rast tādu iespēju, kas mums ļautu respektēt visus noteikumus. Paldies, un tagad nākamais runātais Pīperkungs. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis ziņojums varētu būt tāds kā stūrakmens turpmākajā kohēzijas politikas celtnē. Es domāju, ka ziņojumā ir ļoti daudz būtisku principu, labu atziņu, un es varu runāt balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Mēs esam ar kolēģiem iepriekšējo gadu laikā mēģinājuši salīdzināt datus, ko esam saņēmuši no dažādām dalībvalstīm. Tas bija pilnīgi bezjēdzīgi. Mēs īsti nevarējām saprast, kas tad dalībvalstīs ir noticis. Ja mēs vēlamies, lai tagad dati tiktu harmonizēti un publicēti tādā uh, vienotā veidā, saskaņotā veidā, tad, dargais kolēģi, nu mums nevajag eh, šos vainīgos kaunināt. Īstenībā mm, tiesu viņiem spriedīs sabiedrība, un īstenībā zinātnē būtu ļoti viegli novērtēt, kas tad īsti notiek, kā tiek īstenot šie projekti, vai tas atbilst Eiropas politikas vadlīnijām, jo mēs kā politiķi arī varam inicijēt projektus un pārbaudīt to īstenošanu. Uh, Protams, informācijas apkopošana mums sniegs palīdzīgu roku un, piemēram, tāpat kā kopējā lauksaimniecības politikā, kad mēs kaut ko mēģinājām arī izvērtēt ar atpakaļiešu datumu, mēs to pašu varēsim darīt arī runājot par fondu e, līdzekļu izmantojumu. 12. punkts, tātad runājot par šo publisko kaunināšanu, tik tālu mums nevajadzētu iet, un visbeidzot es vēlējos jūs iedrošināt, tā tad turpināt iesāktajā garā, un eh, to vajadzētu arī iekļaut jaunajā likumdošanas projektā. Mēs kā parlaments tagad esam aktīvāk iesaistīti likumdošanas procedūrā, un tad, kad mēs runājam par nākamo regulu attiecībā uz struktūru fondiem, tad ņemsim vērā arī eh, Tremopils kungu izvirzītos principus. Paldies! Thank you very much. It... Paldies, tagad vārds Ivram Godmanim. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka divas lietas. Pirmā lieta. Ir zinām atbildība šodien eh, pārvaldības kontrols sistēmām ir atbildība par visu sistēmu. Kā mēs zinām, dažās valstīs pašreizējām finanšu perspektīvām nav saņemts apstiprinājums no komisijas un ļoti maz līdzekļu ir izmaksāti eh, no struktūrāliem fondiem. Šī iemesla dēļ es domāju, ka nevajadzētu dubultot šo prasību. No otras puses, es atbalstu referentu par to, ka viņš izmantojas internetu. Tas ir dar otrā lieta. Trešā lieta. Paraudzīsimies uz šo jautājumu no juridiskā viedokļa. Uh, Ja mēs ierakstām šādus te izdevumus, kur ir jāizmaksā gala saņēmējiem, fondu gala saņēmējiem, viņi pavisam viegli varētu uh, sūdzēties par to, ka tas nav ticis iepriekš paredzēts. Ja mēs no viņiem pieprasām papildus informāciju par uh, pašreizējo fondu pārvaldību vai apgūšanu, tāpēc uh, es to saprotu, ka nebūs iespējams pieprasīt no saņēmējiem uh, uh, sekt papildus izmaksas. Ja mēs paraugamies uz aģentūrām, kas ir atbildīgas par šo līdzekļu apguvi, ja uh, šo naudu varētu izmantot, tas būtu labi, bet ja nē, tas varētu būt problemātiski. Es domāju, ka komisijas rīcībā nav pietiekami daudz līdzekļu, lai piešķirtu uh, Uh, lai, lai paredzētu šo, šīs to, šo te mājaslapu izstādi un uh, uh, veselu tīklu, uh, par to, ka mēs eh, komisijas mājaslapā varētu uh, iegūt šīs te eh, saites tālāk uz fondiem un tālāk uz galda saņēmiem un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka to nebūs iespējams organizēt. Es vēlētos uzsvērt vienu lietu. Vai mēs to attiecināsim uz pabeigtiem projektiem, uz tiem, kas jau ir īstenoti, vai arī uz tiem projektiem, kas šobrīd tiek īstenoti, jeb ir ceļā? Uh, Un mans priekšlikums būtu būt ļoti piesardzīgiem, jo mēs pavisam vienkārši varam nonākt tādā situācijā, kur mēs pieņemam rezolūciju un mēs uz, uzreiz saņemam atbildi par to, ka tas nav ticis paredzēts šīs papildus izmaksas. Tā tad nav tik vienkārši izmantot šo te nodokļu maksātāju naudu. Tas, protams, ir pareizi, bet mums tas ir jāparedz iepriekš. Un visbeidzot, pēdējā informācija. Es esmu iepazinies ar, pa, pa, ar nepabeigto pētījumu, kas ir eh, ticis īstenot saskaņā ar reģi ģenerāla direktorāta prasību, un ir dažas valstis, kurās elektroniskā sistēma, kur ir nepieciešama, lai uh, nodrošinātu maksājumu apgūšanu, nedarbojas pienācīgi, un dažās valstīs tā ir bloķēta uz divām, diviem mēnešiem. Uh, Ja um, šī sistēma nevar sniegt šādu inf informāciju un nevar nodrošināt šo, tad mēs nevaram vēl nākt klajā ar papildus prasībām attiecībā uz šī, šīm sistēmām. Tāpēc mans priekšlikums būtu atbalstīt kopumā šo te uh, piedāvāto interneta izmantošanu un paraudzīties uz pabeigtajiem projektiem. Un tādā gadījumā ir iespēja saņemt informāciju no aģentūrām. Uh, Un tālāk, neuzlikt slogu uh, saņēmējiem, tas būtu trešais, un ceturtais mums būtu jāparādz vismaz pārējais posms, jo es domāju, ka mēs nevaram vienā jaukā dienā sākt uh, šo te papildus uh, caurskatāmības procedūru. Paldies! Paldies, nākamais runātājs. Deutschkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu trīs komentāri. Vispirms es vēlētos apsveikt referentu. par ļoti vērtīgo ziņojumu. Un es domāju, ka eh, šī viedokļa, kas nu pat izskanēja, lieliski papildinās eh, šo ziņojumu. Otrakārt, Es vēlētos teikt, ka, manuprāt, mēs runājam par jautājumu, kas ir daudz svarīgāks nekā mēs līdz šim esam domājuši, jo mēs vai nu pieļausim kļūdu. Risinot šo jautājumu, ņemot vērā pilsoņu viedokli, kas, protams, būtu labākais risinājums, vai arī gluži vienkārši izmantosim šos skaistos vārdus kā caurskatāmība, um, papildus informācija un tā tālāk un tā joprojām, vai cilvēki, cilvēkiem neradīsies uh, tāds iespējas, ka, um, š, ka šī situācija ir uzlabojusies. Viņiem joprojām radīsies iespējas, ka viņi nav pietiekami informēti un ka viss notiek no nepareizās puses. Mēs sūdzamies par to, ka Eiropas Savienība nav pietiekami tuva pilsoņiem, bet tad, kad mums ir šāda iespēja pietuvināt Eiropas Savienību pilsoņiem, mums būtu jāizmanto šī iespēja. Šī iemesla dēļ es vēlētos izteikt divas lietas. Vispirms, mums vajadzētu izvairīties no kļūdas, proti, ka informācijas daudzums kas eh, tiek sniegts, ka informācijas daudzums būtu jāpalielina. Eksperti ir konstatējuši, ka mediatizētā mūsdienu pasaulē cilvēki ikdienas saņem milzīgu gūzmu informācijas. Tās varbūt ir eh, ziņas radio, tas varbūt ir eh, kāds raksts laikrakstā. Uh, un ir milzīgs informācijas daudzums. Varbūt daļa no šīs informācijas būs par Coca-Cola, daļa par kaut ko citu, bet mums ir jācīnās par savu lauciņu šajā informācijas gūzmā. Eiropas Savienība informēja par saviem projektiem, kurus ir grūti uztvert Un bieži vien cilvēkiem, cilvēku reakcija ir tāda, ka viņi gluži vienkārši vēlas tikt vaļā no šīs informācijas. Jo tā varbūt ir otrā plāna informācija un netik svarīga informācija pilsoņiem. Tāpēc arī es piekrītu referentam, ka mums ir nepieciešama skaidra, nepārprotama informācija, kas ir salīdzināma eh, gan Vācijā, gan uh, Grieķijā, gan Ungārijā un tā tālāk un tā joprojām. Otrs komentārs. Manuprāt, ziņojums ir um, apsveicams attiecībā uz galvenajiem lieliem projektiem. Šiem lielajiem projektiem, par kuriem lēmumi tiek pieņemti ne tikai dalībvalsts līmenī, bet arī Eiropas eh, Savienības līmenī. Un Eiropas Savienības pienākums ir nodrošināt pēc iespējas detalizētāku informāciju. Eiropas Investīcija banka, piemēram, sniedz informāciju vēl pirms uh, pirms tiek piešķirt līdzekļi eh, par to, ka šādi projekti ir jāatbalsta. Tāpēc Eiropas Savienības institūcijas sniedz vairāk informācijas. Viena in Eiropas Savienības uh, institūcija sniedz vairāk informācijas nekā visa Eiropas Savienība kopumā. Es domāju, ka tas mums būtu jāmaina un noteikti jāiesniedz attiecīgi grozījumi. Un es vēlreiz vēlētos apsveikt lieliski sagatavoto ziņojumu. Paldies! Paldies! Uh, Bostinā rūkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms vēlētos apsveikt kolēģi ar lieliski paveiktos eh, darbu, un es vēlētos uzsvērt, ka pagājušajā gadā mēs uzsākām šīs diskusijas ar Žanmariju Depjī ziņojumu par eh, daudz līmeņu pārvaldību un partnerību. Mums nevar būt šādu te partnerību un daudzlīmeņu pārvaldību, ja mums nav nepieciešamās caurskatāmības. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums, jo caurskatāmība ir visa pamats. Tas ir stabilitātes pamats, pāredzamības pamats visiem Eiropas Savienības projektiem. Mēs nevaram iesaistīt reģionālos spēlētājus, ja viņiem nav zināmi zināms, kāds ir finansējums, kas ir paredzēts. Un tāpēc es uzskatu, ka caurskatāmība ir ļoti svarīga, tā skaitā arī gadījumos, kad mēs grozam Eiropas Savienības politiku, piemēram, kopie lauksaimniecības politiku, reģionālo politiku un tā tālāk un tā joprojām. Te es vēlētos īpaši pieminēt savu valsti. Protams, es nevēlos to nostādīt mazāk labvēlīgā situācijā, taču man jāsaka, ka mums reģionālās politikas ziņā uh, ir informācijas trūkumi un uh, Hubners kundze, kā komisāre, pagājušajā gadā ieteica Rumānijas valdībai īstenot reģionālo politiku, lai labāk izmantotu Eiropas Savienības fondus un šīs te caurskatāmības trūkuma dēļ uh, Eh, lēmums par eh, reģionālās uzbūves eh, pārmaiņām tika pieņemts nekonsultējoties ne ar politiskajām partijām, ne ar nevalstiskajām organizācijām. Un šis likums tiek apstiprināts Rumānijas senātā, bet tas viss notika pilnīgi pretēji jebkādiem caurskatāmības noteikumiem. Par kādu caurskatāmību mēs varam runāt, ja šobrīd Rumānijā absolūti nepieņemamā veidā tiek politizēta sabiedriskā pārvaldība. Un um, cilvēkiem, kas strādā administrācijā, nav uh, tiesība izplatīt informāciju. Tā piemēram, nesen, kad žurnālists vēra, vērsās lauksaimniecības ministrijā, lai saņemtu informāciju par reģionālo fondu izmantošanu, un vi, viņš saņēma atbildi, uh, kur skanēja šādi, mums nav tiesību jums sniegt šādu informāciju, jo citādi mēs tiksim atlaisti no darba. Tātad netiek uh, ņemtas vērā Eiropas Savienības kohēzijas politikas intereses. Līdz ar to es priecājos par kolēģi sagatavoto ziņojumu Un es uzskatu, ka mums vispirms ir jānosaka kritērija un konsekvence caurskatāmības noteikumiem, un šiem noteikumiem būtu jābūt tādiem, kas tiek īstenoti visās 27 dalībvalstīs. Mums būtu jāizstrādā arī laika grafiks šo noteikumu ieviešanai. Un mums ir jānosaka arī sankcijas attiecībā uz tiem, kas nepiemēro šos noteikumus. Ja mēs to neīstenosim, tad um, mēs pavērsim iespējas um, šo noteikumu apiešanai un tādējādi pasliktināsim situāciju mūsu pilsoņiem, jo pilsoņi nevarēs uh, neko uzzināt par uh, kohēzijas politiku, par to, kad viņi varētu iegūt no šīs kohēzijas politikas. Un šī te ideja par Eiropas koheziju ļoti svarīgi, lai mēs varētu saņemt pilsoņu atbalstu. Paldies! Liels paldies! Vispirms es vēlētos izteikt koment komentārus. Es domāju, ka neviens nekad Eiropas komisijā nav uh, izteicis komentārus par to, kā būtu uh, jāveido reģionālā pārvaldība, jeb reģionāla uzbūve. Tagad nākamais runātājs. Matūls kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos runāt tikai un vienīgi par vienu ideju. Protams, ka caurskatāmība veicina labu pārvaldību. Un es domāju, ka tas ir pats par sevi saprotams, bet es arī vēlētos, lai mēs nepiemirst sākojošo. Mēs šobrīd esam tādā laikā, kad mēs šeit Eiropas parlamentā vismaz cenšamies vienkāršot piekļuvi struktūrāliem fondiem. Un es gribētu īpaši pakavēties pie devītā punkta rezolūcijas priekšlikumā, kur ir uzsvērta nepieciešamība izstrādāt regulējumu un īstenošanas noteikums tā, lai procedūras būtu pāredzams, tās uzlabot potenciālo līdzekļu saņēmēju piekļuvu struktūra fondiem un, un tā tālāk. Un un tā joprojām, un tātad samazināt administratīvos slogus dalībniekiem. Es vēlētos, lai šis uh, ziņojums arī tik tiešām iet šajā virzienā, lai mums izdotos vienkāršot piekļuvas procedūras un lai mēs e, neuzvēltu papildus administratīvo slogu. Pārliekās e, birokrātijas dēļ dažās dalībvalstīs. Es tik tiešām ceru, ka runa ir par vienkāršošanu, nevis papildu sarežģīšanu. Un kas attiec uz pašreizējo situāciju Rumānijā, tad es eh, jūtu pienākumu informēt kolēģus eh, par to, ka šobrīd Rumānijā notiek konsultācijas un Rumānijā nav īstenas reģionālās organizācijas, Par to šobrīd tikai tiek lemts. Mēs šobrīd esam uzsākuši attiecīgu procedūru, kuras ietvaros mēs apsveram iespējas par to, kā vislabāk mēs varētu sadalīt eh, teritoriju reģionu līmenī. Paldies! Liels paldies! Eiropas komisija, Fišer kungs. Varbūt jūs varētu atbildēt uz uh, svarīgākiem punktiem. Jā. Yeah. Liels paldies! Es esmu Pīters eh, Fišers no reģio ģenerāla direktorāta. Paldies par šo te ļoti interesanto eh, ziņojumu. Un tajā ir apsveikts arī eh, komisijas centieni par šo te portālu izveidi, kurā varētu saņemt informāciju par saņēmējiem visās dalībvalstīs. Um, daudz, kas šajā te dokumentā ir iet tādā pašā virzienā kā tas, ko mēs esam paredzējuši, tā piemēram šīs te informācijas tīklus. Daži no ieteikumiem ir vienkāršāk īstenojami nekā citi, tā piemēram otrās valodas uh, veicināšana, vairāk informācijas par saņēmējiem. Taču, kā jau teica daži no uh, deputātiem, Mums ir regula, kas ir spēkā šobrīd, un mēs nevaram, mēs kā komisija nevaram uzlikt nekādus pienākumus, kas iziet ārpus šīs regulas. Mēs eh, cenšamies eh, veicināt eh, šo procesu, apmainoties ar labās prakses piemēriem. Un mums ir diezgan liels skaits mājaslapu un interneta vietņu, arī par gadskārtiem konferencēm eh, Lietuvā, Ungārijā, Polijā, Dānijā un eh, dažos reģionos Austrijā. Šeit ir diezgan um, sīk izstrādāts sistēmas, bet bieži vien ir tikai saņēmēju uh, saraksts par, um, tātad saņēmēju, kas ir izpildījuši prasības, bet citviet ir atrodama arī plašāka informācija. Kāpēc es jums to visu saku? Tāpēc, ka ir ļoti svarīgi panākt to, lai kohezijas politika kopumā uh, būtu populārāka un labāk redzama, un ne tikai šis te, un, un tikai šāds te saņēmējs saraksts to nekad nepanāks. Tas ir tikai viens no instrumentiem mūsu rīcībā. Es vēlētos atgriezties arī pie tā, ko teica viens no runātājiem par to, ka dažas no rekomendācijām būtu jāiekļauj eh, regulāri 2014. un 2020. gadam. Es kopā ar kolēģiem centīšos apkopot vairāk informācijas par pašreizējiem saņēmēju sarakstiem un mājaslapām, kas jau ir mūsu rīcībā, bet katrā ziņā mēs ar jums vēl sazināsimies, paliksim eh, saziņā un informēsim jūs. Paldies! Un tagad daži vārdi referentam. Paldies! Paldies par pozitīvajām atsauksēm un arī paldies par um, komentāriem, kas ir ļoti vērtīgi. Vispirms es vēlētos teikt, ka Situācija dalībvalstīs ir atšķirīga. Tām ir dažādas iespējas apkopot un sniegt informāciju. Acīm redzot, dažās dalībvalstīs šīs sistēmas jau tiek īstenotas. Bet svarīgi ir panākt to, lai mums būtu, zinām, konsekvence Jūs redzējāt, ka daži kolēģi, kas pārstāv attālākos reģionus, eh, paud savas bažas, jo tie cilvēki, kuriem vajadzētu saņemt šo informāciju, viņi nesaņem informāciju par to, kāds ir iespējas saņemt šos fondus. Tāpēc mēs uzskatām, ka vajadzētu sniegt nepieciešamo informāciju jau pietiekami saulēcīgi šiem cilvēkiem, kas varētu iegūt no fondiem. Un mums ir nepieciešami salīdzināmi rādītāji un salīdzināmas iespējas. Mēs runājam par administrācijas spējām, par uh, kultūru, par tradīcijām un tā tālāk un tā joprojām, bet man jāsaka, ka es balstos uz savas eh, valsts pieredzi un jāsaka, ka grūtības ir pavisam reāli, tās reāli eksistē. Un šīs grūtības ir tādas pašas arī citās dalībvalstīs. Es neuzskatu, ka ir nepieciešams vairāk birokrātijas sloga, neviens to nevēlas. Bet es domāju, ka mums vajadzētu labāk izplatīt informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Eiropas komisija nevar eh, aprobežoties tikai ar vadlīnijām, ar uh, norādošiem piemēriem. Mums ir nepieciešama detalizētāka informācija. Ir jāpasaka, kādā veidā, kādā formātā ir jāsniedz šī informācija, kas uh, ir jāsagatavo katrai dalībvalstī. Tieši to mēs vēlamies panākt, un tad būs informācijas vienlīdzība Eiropas Savienības pilsoņu starpā. Runa ir par Eiropas eh, pilsoņu nodokļu līdzekļiem, un tāpēc ir nepieciešama caurskatāmība. Tā ir ļoti svarīga informācija, kas ir jāsniedz Eiropas pilsoņiem. Un tad tālāk arī redzēsim, eh, kā šī informācija tiks izmantot. Mēģināšu ņemt eh, vērā jūs izteiktos komentārus, lai gan daži varbūt arī ir pretrunīgi. Tā piemēram attiecībā uz 12. pantu, par kur tika izteikti komentāri par to, ka vajadzētu nosaukt vārdā saistību neizpildītājus un paust nosodījumu viņiem. diskusijas, kas eh, pat labāk norit par Grieķiju, piemēram, tam vajadzētu kļūt par piemēru par to, kā mēs citreiz varētu organizēt šīs debatas saulaicīgi un nenogaidīt tādu brīdi, kad rīkoties jau ir par vēlu. Tāpēc mums vajadzētu rīkoties saulaicīgi, nevis nākt klajā ar kritiku, novēloti, tad, kad jau ir par vēlu. Tāpēc arī es atbalstu šo punktu, bet katrā ziņā, protams, parlamentam ir jāizlem, vai mēs uh, sekosim šim virzienam vai nē. Paldies! Liels paldies, Mihail! Cienījamie kolēģi! Uh, Grozījums var iesniegt līdz 24. martam pulksten 18. Tātad tie, kas vēlas sagatavot un iesniegt uh, grozījums, lūdzu, ņemiet vērā termiņu. Un es vēlētos uh, papildināt sakot, ka mēs esam atvēlējuši trīsreiz vairāk laika, nekā sākotnēji bija paredzēts šim jautājumam bet visi teica, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, bet tas nozīmē, ka attiecībā uz pārējiem punktiem, kas mums ir jāizskata mūsu šās dienas sanāksmē, mūsu rīcībā ir ļoti maz laika, tāpēc aicinu jūs uz disciplinētību, un nākamais punkts ir pirmā viedokļa apmaiņa. Tāpēc mums nevajadzētu šim punktam atvēlēt tik daudz laika. Un tagad es aicinātu uh, Petru Luhankungu pēc iespējas īsāk iepazīstināt ar savu ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Jūs jau esat saņēmuši darba dokumentu. Patīs teritoriālās, sociālās un ekonomikas kohēzijas sasniegšana Eiropas Savienībā nepieciešams priekšnoteikums pasaules mēroga konkurētspējai. Jūs droši vien esat izlasījuši šo dokumentu un jūs uzdodat jautājumu, kāds ir šī ziņojuma mērķis. Iespējams, jūs uzskatāt, ka tas ir pārāk plašs Bet šeit mēs runājam par galveno kohēzijas politikas mērķi un par jauno dimensiju, kas ir uh, galvenā Eiropas Savienības konstrukcijas vadlīnija - samazināt atšķirības starp reģioniem. Tas ir viens no svarīgākajiem mērķiem, kurš kļūst aizvien nozīmīgāks un salīdzina šo procesu ar uh, mūsu Eiropas parlamentu lomas pieaugumu. Tur noteikti trešā dimensija kohēzijas politikā, lai papildinātu divas pārējās dimensijas - ekonomisko un sociālo dimensiju. Tas ir meitas, kas ir noteikts Lisabonas līgumā. Arī Eiropas parlamentam ir ārkārtīgi liela loma lēmumu pieņemšanā. Tas norāda uz to, cik svarīgi ir pilsoņu balss, lai varētu teikt, kas tad ir labi vai nav labi Eiropas Savienības kohēzijas politikas attīstībai. Šeit balstāmies uz statistikas datiem. Mums ir jāanalizē situācija. Reģioni ļoti svarīgi viņu dzīvei, vēl jau vairāk tādēļ, ka uh, reģionu uh, reģionālā uh, kohēzija kļūst aizvien svarīgāk. 2010. gada februāra Eirobarometra dati norāda uz to, ka divi svarīgākie jautājumi pilsoņprāt viņa privātajā dzīvē ir inflācija un ekonomiskā situācija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka nodrošinot ekonomisko konkurētspēju, mēs varam nākt klajā un piedāvāt arī ekonomiskās uh, attīstības risinājums atrisināt pilsoņu problēmas. Mums tagad Eiropas Savienībā jānāk klajā ar iniciatīvu attiecībā uz Lisabonas līgumu īstenošanu, arī par 2020 stratēģiju, nosakot jaunus mērķus sektoriālai politikai. Bet pamat jautājumi ir tādi, kā mēs varam nodrošināt konkur ek Eiropas Savienības ekonomiskās konkurētspējas pieaugumu, lai ilgtspējīgi varētu atrisināt uh, pilsoņiem tik aktuālās ekonomiskās problēmas. Otrakārt, kā mēs rīkosimies, lai Eiropas Savienība kļūtu daudz konkrēt spējīgāk starptautiskā līmenī. Šajā dokumentā es mēģināju sniegt dažādas piedāvājums, mēģinu analizēt konkrēt spējas um, pieauguma iespējas globālā līmenī un kādu lomu ko, var spēlēt ko, um, kohēzijas politika attiecībā uz uh, investīciju veikšanu arī dažādās infrastruktūrās, transportā, izglītībā. informācijas komunikācija tehnoloģijās. Mēs veiksim analīzi visās dalību valstīs, īpaši uzmanību pievērsīsim 12 jaunajām dalību valstīm. Mēģināšu arī jums prezentēt svarīgākos punktus, lai noteikti orientācijas 2014. un 2020. gada programmā, programmēšanai. Šī analīze ir balstīta uz vairākiem informācijas avotiem. Daļa no šiem avotiem atspūgļot arī eh, darba dokumentā, Eiropas komisijas pētījumi tiek izmantoti lai ilustrētu situāciju. Tas, kā arī mēs varētu izvērtēt ekonomiskās un sociālās kohēzijas politiku, lai arī pasākumi, lai uzlabotu rezultātu, tas norāda uz to, ja mēs uzlabotu šo politikā, tas varētu uzlabot ekonomisko dzīvi, vienkāršot nosacījumus, eh, nodrošināt labāku koordināciju un padarīt šos fondus daudz elastīgākus. Ceturtais ziņojums par um, ekonomikas sociālo teritoriālo kohēziju. Publicēja komisija 2005. gadā radīja vairākus jautājumus, un pēc tam tika izrādāt vairāki citi ziņojumi, lai precizētu lietas, tīpaši, kas attiecas uz Eiropas nākotnes sektoriem. Šīs nozars ir ļoti svarīgas, lai uh, veicinātu kreativitātu un inovācijas, un tādēļ izkļūt no uh, krīzes. Varka ziņojums piedāvāja desmit pīlārus. Šie desmit pīlāri ir pamats kohēzijas politikas reformā. Mēs ņemsim vērā šo ziņojumu un raudzīsim, kā uzlabot kohēzijas politiku, varētu veicināt uh, Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspēju. Šiem datiem Eiropas komisijas veikto analīzi mēs arī sniedzam in Eiropas Investīcijas bankas informāciju lai būtu pēc iespējas skaidrāks priekšstats par kohēzijas politikas lomu dalību valstu attīstībā. Ļoti svarīgi raudzīties, kam tieši ir iztērēti līdzekļi. Attiecībā uz struktūrāliem līdzekļiem mēs varam analizēt uh, operacionālās programmas un kopējo ietvaru, tad, kas attiecas uz investīcijām, kas tiek veikti izmantojot Eiropas investīcijas bankas fondus, mēs uh, varam konstatēt, ka uh, 12 dalība valstis, kuras ir nesen iestājušās Eiropas Savienībā, galvenokārt uh, aizņemās naudu, lai veiktu investīcijas vīdes un transporta jomā. Lūk, tādējādi tiek atspoguļots ārkārt steidzamība. Tad, kur šīs investīcijas ir vissvarīgākās? Lai tādēļ veicinātu ekonomisko attīstību, protams, uh, E, Eiropas ekonomiskajā formā tiek atspoguļots dalību valstu attīstības līmenis. Šī analīze tiek veikta balstoties uz 12 pīlāriem. Es mēģināšu paskaidrot, kādā veidā dalība valstīs kohēzijas politika var veicināt ekonomisko konkurētspēju ne tikai šai valstī, bet kopumā arī Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams zināt, kāds ir šis tās, ko Eiropas ekonomiskais fórums piešķir Eiropas Savienībai, kāda ir Eiropas Savienības loma starptautiskā līmenī. Eiropas Savienībai jāatver savas, savi logi, jāraugās uz ārpusi, jo mēs zinām, ka vētra nāk no ārpuses. no metodoloģijas viedokļa analizējuši saiknes starp kohēzijas politiku, tā saturu un konkurētspēju Eiropas Savienības līmenī, pasaules līmenī, un otrkārt analizējuši arī nepieciešamību uzlabot ekonomisko konkurētspēju, lai kuru atbalstītu adekvāta infrastruktūra Eiropas Savienībai. Infrastruktūra ir galvenais pīlārs globālai konkurētspējai šis sākuma punkts būs analizēt prioritātes, kādas dalība valsts ir iekļuvušas strateģiskajā atsaucas ietvarā. Kāda ir, jū, kāds ir jums, kur visvairāk ir nepieciešams struktūrālajie fondi un visbeidzot, kāda veida projektiem ir um, paredzēti aizņemt līdzekļi no Eiropas investīcijas bankas un bankas? Arī Eiropas austrumu un dienvidu reģions visspēcīgāk, sāpīgāk skar globalizāciju un ekonomiskā krīze. Šī ziņojuma konteksts tur ir vairāk aspekti. Vispirms Eiropas nākotnes izveide ir atkarīga no kopīgas attīstības eh, samazinot reģionu atšķirības, veicinot arī uzsverot specifiskas reģionu prioritātes. Eiropas Savienībā ir ļoti atšķirīgs reģiona attīstības līmenis, līdz ar to prioritātes atšķiras. Otrakārt, Eiropas Savienības konkurētspēja pasaules līmenī var nodrošināt līdzvērtīgi un efektīvi izlietojot kohēzijas fondu līdzekļus, ņemot vērā katru reģionu specifiku. Un visbeidzot, lai varētu atbildēt uz mana ziņām nosaukumu analizējuši, kādā veidā mēs varam palielināt ES ekonomisko konkurētspēju. Eiropas reģiona attīstību var nodrošināt tikai tad, kad infrastruktūra tiek nodrošināta atbilstot vienādām normām visā Eiropas Savienībā īpaši jāuzsver vīdes attīstības un ilgspējas attīstības projektu lūk. Diskutēsim par šo dokumentu. Šis ir svarīgs dokuments kohē, ilgspējīgai kohēzijas politikai. Šis ir svarīgs brīdis, jautājums ir būtisks. Viedokļa apmaiņa arī ir ļoti svarīga. Paldies! Gaidu jūs komentārus! Thank you. I have to repeat, colleagues. Uh... Atgādinu, kolēģi. Lūdzu, runājiet īsi. Mums vēl būs arī cita iespēja runāt par šo nistālē. Vai nistālē, kungs, lūdzu? Priekšsēdētāji. Daži komentāri. Būtu ļoti saprātīgi, varbūt ierobežot pašlaik šīs debates. Un runāt par galveniem jautājumiem, atslēgu jautājumiem. Sasniegt ekonomisko, sociālo, teritoriālo kohēziju. Globālā konkurencē, kas attīstas. Lai mēs runātu ne tik ne par tik daudz jautājumiem, bet uzsvērtu to, ka Eiropas modelis, mūsu modelis ir solidaritātes modelis un kohēzija ir ļoti būtisks stūrakmenis mūsu attīstībā pēdējo 25 gadu laikā. Raugoties uz nākotni un uh, skatīties, kā šī pasaules konkurence ietekmētu ekonomisko attīstību Eiropā. Uh, Jautājums būtu vairāk par to, vai šī sociālā, ekonomiskā, te, teritoriālā kohēzija varētu sniegt arī ieguldījumu tādai Eiropai, kuru mēs vēlamies, līdzsvarotai, vienlīdzīgai Eiropai, kas nebūtu asimetriska, bet attīstās kopumā. Tur mēs varētu sniegt ieguldījumu un piekrīt arī tam, ka Mēs pamatāmies uz OECD analīzi un tiešām padziļināt arī raudzīties, kādi reģiona attīstība varētu būt visveiksmīgākā turpmāko gadu laikā. Mēs arī tādēļ redzētu, cik svarīgi būtu šī kohēzijas patika pēdējais komentārs. Runājot par infrastruktūru. Protams, svarīgi tas ir bet padomāsim par šiem ten tīkliem, par infrastruktūru platījoslu un tam līdzīgi. Ir izmaiņas Eiropā. Un kā mēs varam šīm izmaiņām pielāgoties, vai mēs varam ietekmēt politikai pēc 13. gada kopumā? nemēģināt atbild, atbildēt uz pārāk daudz jautājumiem. Tad jautājums, kā tā labāk menedžēt jūsu ziņojumu? Celērkungs, lūdzu. Jā, danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikties Tūhan kungam par sagatavoto ziņojumu un arī par uh, sakojošo prezentāciju. Uh, Kohēzijas politika, kā jau teica Fan Nistelroja kungs, nodarbinās mūsu prātus kādu ilgāku laiku, mums jāpadomā arī kāda tā veidosies nākotnē. Es vēlējos uh, atbalstot kādu Luhana kunga izteikumu jāņem vērā, kas notiek pēdējās jaunākajās 12 Eiropas Savienības dalību valstīs. Viņš teica, ka galvenokārt jākoncentrējas uz notikumiem tajās, jo tieši šajās valstīs, veidojot eh, labāku infrastruktūru, koheizijas politika ir pierādījusi, ka ir veiksmīga. Es to patiešām augst vērtēju, un katrs noteikti varētu teikt, ka koheizijas politika ir viena no veiksmīgākajām Eiropas uh, politikas vadlīnijām. Uh, Protams, tas ir arī jāno, uz to arī ir jānorāda. 12 eh, pēdējās valstis, kas iestājās Eiropas Savienībā, ir visvairāk arī cietuši no ekonomiskās krīzes un arī visvairāk cieši no globalizācijas ietekmes. Protams, eh, šos apstākļus mums vajadzētu pamatīgi izvērtēt. Es pats esmu no Vācijas, no Berlīnes, un salīdzinot 16 federālās pavalstis, Berlīne ekonomiskās izaugsmas eh, ziņā ir pēdējā. Ņemot vērā finanšu un ekonomiskās krīzes sekas, īstenībā Berlīne nav skarta tik smagi, jo, lielākās, jo lielākie zaudējumi un nepilnības ir konstatējams lielās rūpniecības uh, pavalstīs un reģionos, pie tiem Berlīna nepiedar, un tieši šīs uh, it kā attīstītākās vietas un reģioni cieš no ekonomiskās krīzes vismagāk. Uzņēmumi tiek pārcelti uz vietām ar lētākām darbspēku izmaksām, uh, tiek uh, slēgtas rūpnīcas, un līdz ar to arī daudz cilvēku paliek zem darba. Finanšu un ekonomiskās krīzes sekas uh, Vācijā mēģināja mīkstināt, valdība piedāvāja intervences programmas vairāku miljardu eiro apmērā gan finanšu sektorā, gan arī daudzās citās tautsaimniecības nozarēs. Protams, šo programmu sekas mums vēl būs jāmēģina izlīdzināt vairāku gadu garumā, un tas, protams, ir šeit jāatzīmē. Mēs nevaram tagad ļauties kārdinājumam uh, un teikt, uh, valsts, eh, kas ko tādu ir darījusi, tāpat pie tā ir vainīga un tā no tā ir jācieš, un kohēzijas politika tur neko nevar līdzēt. Mums vajadzētu izvairīties no tādas situācijas, jo tas neko neatrisināt. Tieši tādēļ es kolēģus lūgtu kohēzijas politiku vienmēr aplūkot tādā visēropas ainā. Pe vienīgā valsts, kas ir radījusi ekonomisko izaugsmu pēdējo gadu laikā arī finanšu krīzes. Uh, uz finanšu krīzes fona ir Polija, un par to es vēlētos arī Poliju uzteikt, uh, skatos šeit Obricht kungu virzienā, un par to noteikti mums būs vēl iespējas diskutēt vēlāk. Paldies! Žants Pauls Bisē, lūdzu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentam par uh, veikto darbu. Šis ir ļoti interesants pamats, pie kā strādāt. Un tagad varbūt pie viņa izvēle, par viņu izvēlēto pieeju. Man ir divas problēmas. Par tām īsi. Pirmais komentārs var sasaukties ar kolēģi, kurš runāja pirms manis. Es nesaprotu, ka mēs varam balstīt šo pieeju uz, div, uz pētījumiem par 12 dalību valstīm, kuras ir nesen pievienojušās Eiropas Savienībai, kohēzijas politika attiec uz visu Eiropas Savienības teritoriju. Es neredzu, kādēļ vajadzētu runāt tikai vienīgi par šīm 12 valstīm. Otra lieta. Es uzskatu, ka konkurētspējas jautājums Eiropas Savienībām nav precizēts. Šis jautājums paliek kaut kas ļoti abstrakts. It kā konkrēti spēju vajadzētu attīstīt konkurēt spējai, bet taču ir jānosaka vispārējais ietvers kaut kāds konkrēts mērķis. Un tas būtu, tā būtu ilgspējīga attīstība. Ir nes, ir ļoti cieši saiknes ar konkurētspēju un ilgspējīgu attīstību, bet ja mēs neminam šo ilgspējīgo attīstību, tad konkurētspēja paliek abstrakta. Viens piemērs. Mēs nevaram vienkārši paredzēt palielināt infrastruktūras Eiropas teritorijā, tāpat laikā neuzdot jautājumu par uh, siltumnīca efekta gāzu uh, saražošanu un biodaudzveidību. Vēlētos, lai ziņojumā būtu tieši uzsvērta ilgspējīga attīstība un lai konkurence būtu skatīta ciešā saiknē ar ilgspējīgu attīstību. Paldies! Paldies! Romanesko lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu kolēģi par šo ziņojumu. Tas tiesa, ka kohēzijas politika un konkurēt spēja ir divi galvenie principi, kur definē Eiropas projektu. No vienas puses kohēzija nodrošina līdzsvarotu attīstību dalību valstu vidū. Konkurēt spēja arī uzsver uh, produktivitātes, efektivitātes un uh, arī darba devēja, arī darba ņēmēja apmācības pieaugu un palielināšanos. Ir saiknes šeit starp uh, abiem. Šī saikne cieši, mēs nevaram nodrošināt Eiropas Savienības konkurētspēju bez uh, labi attīstīts kohēzijas politikas lūk. Tādēļ uzskatu, ka uh, kolēģi ziņojumā būtu jāuzsver saikni starp šiem diviem aspektiem - kohēzija un konkurētspēja. Un vēlreiz jāizceļ kohēzijas politikas principi, lai sasniegtu 2020 stratēģijas mērķus. Infrastruktūra kā prioritāte 12 jaunajās dalību valstīs. Es domāju, ka akcents īpaši šeit būtu jāliek uz iekļaujošu pieeju, kur tiktu ņemtu vērā gan uh, ekonomiskā, gan sociālā politika un kā šīs politikas īstenot reģionos. Paldies! Lūdzu, Matūskungs. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă alătur colegi. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveicu uh, Luhan kungu Vēlreiz un vēlreiz mums ir jārunā par uh, šiem svarīgajiem jautājumiem - konkurēt spēju un kohēzijas politika un šīs politikas nākotne. Es vēlētos teikt, ka globalizācijas kontekstā klimata izmaiņas, migrācijas plūsma Reģionālās atšķirības joprojām ir ļoti liels Eiropā. Mēs vēlētos, lai šīs atšķirības varētu tikt mazinātas. Lai Eiropas Savienība būtu ļoti liels uh, spēks statotiskā līmenī. Tas, ka šodien mēs runājam par infrastruktūru, tas ir ļoti pamatot, jo tādos Eiropas reģionos. Ir daudz jāstrādā, lai to visu panāktu. Paldies! Jens Olbriks, lūdzu. E, ja mam e, e, kilka pytań, znaczy nie pytań, uwagi. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī man ir vairākas piezīmes un vēlējos paust arī savus pārdomas. Bieži vien mēs paužām savu viedokli tādās, tādos formulējumos, kas nav pietiekami veiksmīgi un nenoved pie tālākām diskusijām. Nosaukums Luhana kungas ziņojums eh, šeit ir rakstīts par uh, ekonomiskas, sociālās un teritoriālās kohēzijas īstenošanu, vai īstenībā tie ir galvenie priekšnosacījumi, lai varētu konkurēt globālā līmenī? Nu jā, īstenībā tā ir ekonomiska, sociāla un teritoriālā kohēzija varbūt. Īsti to nenozīmē, bet eh, mums jārunā par konkurēt spēju Eiropas Savienības teritorijā un reģioni varbūt eh, nav kas tāds, no kā ir atkarīga konkurētspēja visā pasaulē, globālā līmenī. Protams. Citāt. Tikko beņģē. Mums nevajadzētu rakstīt tādus ziņojumus, kurus neviens nelasīs. Man nepatīk ne ziņojuma saturs, ne ziņojuma nosaukums. Mēs taču esam politiķi. Uh, Mēs šeit eh, neveicam tādu pēc universitātes pētniecības darbu. Mums ir jāpieņem politiski lēmumi un tādā veidā jānodrošina uh, pievienotā vērtība mūsu darbā. Mums ir skaidri un gaiši jāapzinās, ko mēs vēlamies sasniegt. Mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ko mēs vēlamies sasniegt, jārunā skaidra valoda, nevajadzētu būt abstraktiem. Un līgumā tas ir ļoti skaidri rakstīts. Kohēzija ir nozīmīgs priekšnosacījums, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi, kā visa kopiem kopumā un arī individuāli. Mums vajadzētu uzdot sakojuši jautājumu. Tātad ir trīs kohēzijas dimensijas - ekonomiskā, sociālā un teritoriālā. Jāuzdod sakojuši jautājums, vai visas šīs trīs dimensijas pietiekami labi papildina vienu otru un ļauj uzlabot konkurēt spēju Eiropas Savienībā. Kohēzija ir saistīta ar konverģenci. Arī ar konkurētspēju. Vai reģioni ir pietiekami daudz mācījušies cits no cita? Mums noteikti vajadzētu garantēt pareizo līdzsvaru starp konverģenci un konkurētspēju, un ja mēs varam saglabāt šo līdzsvaru, un nodrošināt to, lai abi elementi papildinātu viens otru, mēs sapratīsim, ka konverģence ir iespējams garantēt, eh, pateicoties konkurētspējai un otrādi, dažādos reģionos. Tas ir pats galvenais jautājums, kas mums ir jāuzdod. Tātad konverģence, konkurētspēja, vai šie elementi papildina viens otru, un vai reģioni var pietiekami labi konkurēt savā starpā. Tas ir vienkārši jautājums. 120 stron čistī makroekonomika. Ja šos elementus mēs varēsim apvienot, tad mēs varēsim arī gūt panākums makroekonomikas līmenī. Un, ja mēs eh, no tā gūsim pareizo mācību, tad mēs varēsim izdarīt priekšlikumus. Cīnei Unija Europeiskī. Mēs varēsim garantēt konverģenci un varēsim būt konkurētspējīgi. Tātad trīs dimensijas - ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija. Es noteikti ar lielu ieinteresētību gaidīšu šo 2020. gada stratēģiju. Mums ir jāapzinās, kas tad īsti ir jāpaveic, lai varētu garantēt mūsu reģionālās politikas veiksmi. Un reģionālā politika ir kā priekšnosacījums, kā prekursors konverģencijai un konkurētspējai. Un to varētu izmantot arī starptautiskā līmenī, lai uzlabotu Eiropas Savienības konkurētspēju globālajā arēnā. Protams, jāpadomā ar kādiem kriterijiem un standartiem mēs varam izvēri, izmērīt konkurētspēju, un mēs to varam patiešām paveikt kopienas līmenī, iepazīstoties ar dažādiem reģioniem. Es domāju, mums varbūt vajadzētu arī nedaudz sašaurināt to leņķi, uz kur mēs koncentrējamies savos pūliņos, jāpadomā, kādi būs turpmākajos gados spēramie soļi, lai varētu garantēt pietiekam labu sociālo un teritoriālo kohēziju, tajā pašā laikā paliekot konkurētspējīgi. Tas ir jāpatur prātā ja mēs vēlamies gūt panākums un nemēģināsim te vilkt tādu svītru, kā robežu līniju starp jaunajām un e, vecajām dalību valstīm, jo kohēzija jau nozīmē saskaņādību, kohēzija nozīmē vienotību. Mums ir jāuzdod jautājums, vai mēs e, esam garantējuši konkurētspēju, vai mēs esam garantējuši konverģenci un palūkosimies uz kopienu vienu, kā vienotu veselu. Uh, nevis kā kaut ko sadalītu. Nemēģināsim to sadalīt mākslīgā veidā. Es domāju, e, ziņojumā ir daudz labu atziņu, vērtīgu atziņu, bet mums jārunā arī par galveniem principiem. Paldies, saka priekšsēdētāji. Oui, merci, madame la présidente. Je tiens... Paldies, priekšsēdētāji. Varu piekrist e, kolēģiem. Saka Sanče Šmits kundze, vēlos uzsvērt vienu lietu, ko minēja Albrihta kungs. Teritoriālais aspekts koheizijas politikā mēs zinām, cik liels ir reģionālās atšķirības. Tas rada liels problēmas, jo īpaši attiecībās konkurētspējas attīstību, jo īpaši uz ekonomisko konkurētspēju, un tieši pie robežām nacionālās atšķirības ir visredzamākās nevajadzētu uzsvērt šīs atšķirības, bet atrisinātās, pateicoties kohēzijas politikai, tā ir jāspēlē savu loma, lai atrisinātu šīs atšķirības, izveidot līdzsvaru reģionu starpā. Šis līdzsvars, es domāju, varētu arī ļaut uh, izveidot globālu Eiropas Savienības konkurētspēju. spēju Es domāju, ka vajadzētu izskatīt vairākus aspektus, jo īpaši pārvaldības aspektu vairākos līmeņos, par to runāsim nedaudz vēlāk, un arī pilsoņu um, piekļūs iespējas, kas ir ļoti svarīgi. Merci beaucoup. Ah. Liels paldies! Luhana kungs, vai jūs vēlties bilst dažas vār, noslēguma vārdus? Ir patiešām ārkārtīgi daudz interesanti jautājumi, kas šeit izskanēja. Mums ir jāturpina darbs pie tiem, bet, protams, nav laika, tagad pietiekam daudz laika, lai iesaistītos debatēs. Vēl kāds vēlējās izteikties. Nu, dargie kolēģi, tātad pateikšu līdz galam savu sakāmo tie, kas vēlas turpināt diskusijas. Mēs varbūt varētu būt disciplinētāk un izteikties ātrāk. Lūdzu, kundze, jums vārds. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos runāt par uh, daudziem jautājumiem, bet īstenībā uh, bija lietas, nu, tādi vārdi, ko man kolēģi īstenībā jau izņēma no mutes. Uh, Ja mēs vēlamies uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju šajā aizvien globalizētākajā pasaulē, mums ir jāapzinās daudzas lietas, it sevišķi attiecībā uz po kohēzijas politiku mums ir jāpavaicā, kāds ir tas, um, kas ir tas īpašais, kāda ir pievienotā vērtība Eiropas reģionam šajā globalizētajā pasaulē kādi ir būtiskākie jautājumi, uz kuriem mums ir pēc iespējas steidzamāk jāatrod atbildes būtu kontraproduktīvi nodalīt eh, vecās un jaunās dalību valsts, runājot par konkurētspēju, jo konkurētspēja ir kas tāds, kas ir jātīsta pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja mēs runājam par kohēzijas politiku, eh, tiek runāts par atšķirībām starp eh, vecajām dalību valstīm un jaunajām dalību valstīm, bet ir jāatzīst, ka ir e, ļoti daudz atšķību tieši vienas valsts ietvaros. Varbūt tās bieži vien ir uh, lielākas nekā uh, atšķirības starp dažādām valstīm. Tātad jāpadomā, kā izvairīties no atšķirībām vienas teritorijas ietvaros. Uh, Es vēlējos teikt, ka šis iniciatīvas ziņojums un viss darbs, ko mēs veicam, lai virzītu uz priekšu kohēzijas politiku, prasa ilgtspējīgas politiskos lēmumus, kas būtu samērojami ar jaunajiem izaicinājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, eh, imigrācija, kas saistīta ar klimata pārmaiņām, un jāpadomā, kā kohēzijas politika varētu palīdzēt eh, stāties pretī šiem izaicinājumiem. Es ceru, ka Luhana kungs visus šos labos priekšlikums un atziņas varēs integrēt savā ziņojumā, lai mēs varētu tajā atrast visas atziņas un visu to, ko mēs vēlamies pateikt. Paldies tagad Luhana kungam noslēguma vārds lūdzu. E, paldies, e, priekšsēdētāji, paldies visiem tiem, kas izteica savus komentārus un kas tik konstruktīvi piedalījās šajā pirmajā viedokļa apmaiņā par ekonomikas, sociālas un teritoriālās kohēzijas īstenošanu. Es uh, gribētu jau pašā sākumā pateikt vienu lietu, kuru atgādināja vairāki kolēģi, proti es nerunāju tikai un vienīgi par jaunajām dalībvalstīm. Es teicu, ka tās iespējas, kas pavērs jaunajām dalībvalstīm, ir citādas, Un to es saku balstoties uz citiem ziņojumiem, kas tikš, tikuši sagatavot līdz šim, bet es, protams, nerunāju tikai un vienīgi par šīm jaunajām dalībvalstīm. Es vēlējos pateikt, ka mēs grasamies um, izvērtēt situāciju visā Eiropas Savienībā, jo visā Eiropas Savienībai kopumā ir jābūt konkurētspējīgai, lai tā varētu konkurēt eh, pasaules līmenī. Un jautājums, uz kur ir jārod atbildi, ir, kā mēs to panāksim, Un viena no idejām ir tāda, ka ir jācenšas eh, izlīdzināt atšķirības starp reģioniem. Šobrīd šīs te atšķirības ir milzīgas un katra reģiona specifika ir ļoti atšķirīga. Tāpēc ir jāsaprot, kā mēs izmantosim eh, šīs iespējas un šo kontekstu, lai veicinātu konkurētspēju. Tātad tāds ir mans mērķis, un es nekādā gadījumā necenšos salīdzināt vecās un jaunās dalībvalstis. Es priecājos, ka kolēģis Matuls kungs pieminēja šo aspektu, kas ir saistīts ar vispārējo jeb globālo konkurētspēju, kas attiec uz Albrihta kunga pieminēto. Es nezinu, vai tas ir labākais veids, kā mēs varētu eh, sagatavot šī ziņojuma virsrakstu. Mēs noteikti vēl varēsim piestrādāt un pārdomāt šo te virsrakstu, bet katrā ziņā pamatīdeja ir nodrošināt uh, kohēziju ar konkrētām investīcijām un ņemot vērā katra reģiona specifiku un katra reģiona attīstības līmeni, jo citādi mums neizdosies panākt konkurētspēju globālā līmenī. Es nevēlos uh, ieslīgt uh, ilgstošās diskusijās un lieki tērēt laiku. Es noteikti jums nosūtīšu ēpastu e ar pirmo ziņojumu uh, projektu, tiklīdz tas būs pieejams, un jūs varēsiet arī pa ēpastu e nosūtīt savus komentārus, un es noteikti analizētu, izskatīšu jūsu priekšlikumus. Paldies! Paldies! Tātad ziņojuma projekts tiks sagatavots 28. un 27. datumā. Un tagad pievērsīsimies nākamajam ziņojumam, kas arī ļoti interesants ziņojums. Un uh, referenti ir Manesko kundze. Lūdzu, pēc iespējas īsāk. Jūs varat izteikties, bet neviens acīm redzot man neklausās. Paldies, priekšsēdāji. Es centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Šis dokuments atsaucas uz labu pārvaldību attiecībās Eiropas, Eiropas Savienības uh, eh, reģionālu politiku, jo īpaši pievēršot uzmanību Eiropas komisijas palīdzības un kontrolas procedūrām. Šajā dokumentā ir divas uh, papildus daļas, un es esmu analizējusi reģionu komitejas balto grāmatu, kas tika pieņemta pagājušā gada jūnijā. Uh, Kas attiecas uz dokumentu pirmo daļu, šī darba dokumentu pirmo daļu, tad es eh, piedāvāju virkni izvērtējumu un ziņojumu, mm, kas ir saistīti ar reģionu komitejas balto grāmatu, un balstoties uz šo analīzi, es uzskatu, ka ir nepieciešams šajā ziņojumā iekļaut sekojošus punktus. Tā piemēram, Uh, vertikālās un horizontālās um, dimensijas iekļaušanu. Tas ir ļoti svarīgi, jo arī no ekonomikas un sociālā viedokļa šī sadarbība uh, starp uh, iesaistītajām pusēm attiecīgajā līmenī ir ļoti svarīga, lai mēs nodrošinātu sadarbību visos līmeņos un arī integrētu pieeju. No otras puses, mums ir nepieciešams skaidrāk definēt partnerību un arī jāpārdomā partnerības īstenošanu. Jo šādā veidā mēs varam veicināt patiesas partnerības, kur šobrīd mums pietrūkst reģionālā un vietējā līmenī. Un es uzskatu, ka ir ļoti eh, svarīgi nodrošināt konsultāciju eh, pastiprināšanu reģionālā un vietējā līmenī. Lai mēs tālāk varētu par to visu diskutēt Eiropas Savienības līmenī. Vēl viens aspekts mums ir jācenšas izmantot ter teritoriālās kohezijas piedāvātās iespējas, Un te es domāju, ka mums būtu jāiesaista vietējās un reģionālās iestādes eh, kohezijas politikas īstenošanā, jo tikai tādā veidā mēs varēsim efektīvi īstenot teritoriālu koheziju. Tāpat eh, es runāju par eh, noteikumu vienkāršošanu kopienas un valstu līmenī, lai mēs nodrošinātu labāks pārvaldības priekšnoteikums kohezijas politikā. Mm, mēs esam uh, pamanījuši, ka ERAF noteikuma izmaiņas mums ir ļāvušas eh, spērt jau soļu šajā virzienā, bet uh, tomēr ir jāņem vērā arī nesenā ekonomiskā krīze. Vēl viens jautājums, kas jāpaturprātā ir Erasmus programma vietējiem un reģionāliem pārstāvjiem. Tā noteikti būtu jāturpina. Mums ir jācenšas piešķirt atbilstošu finansējumu. Uh, Tas ir jāņem vērā nākamajā budžeta apspriešanā, un no otras puses mums ir jācenšas eh, stiprināt saikni, kāda ir Eiropas institūcijām ar reģionāliem un vietējās varas pārstāvjiem. Vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs, ir Eiropas Savienības hārtas izstrādāšana par daudzlīmeņu pārvaldību, jo šāds dokuments varētu kalpot par nepieciešamo instrumentu, lai veidot kopīgu izpratni par Eiropas pārvaldību. Dokumentu otrajā daļā es esmu nozējusi dalītās pārvaldības mehānismus jo īpaši Eiropas komisijas atbildības lauciņu un dalībvalstu atbildības lauciņu. Un te es atsaucos uz atbildības nodošanu reģionālajām un, un uh, valstu pārvaldības iestādēm, lai uzlabotu uh, dažādu programmu īstenošanas uh, sistēma. Tāpat te runāts par komisijas sniegto atbalstu un palīdzību, jo lielākajā Daļā gadījumu kļūdas rodas tieši pirmajā kontrols līmenī, tāpēc ir nepieciešama labāka koordinācija starp dažādiem kontrols līmeņiem, lai izvairītos no dubultošanās, lai netiktu organizēta lieka audita un lieka uh, eh, kontrole. Tāpat es arī atsaucos uz uh, privāto spēlētāju iesaistīšanos privātās publiskās partnerības uh, projektos Eiropas Savienībā. Uh, Es domāju, ka ja mums būtu labāka konsekvence uh, attiecībā uz uh, noteikumiem, tad tas mums palīdzētu uh, panākt tādu integrētu pieeju. Mums ir jācenšas izmantot konsekventi dažādos fondus Eiropas Savienības līmenī. Es, protams, ar prieku uzklausīšu kolēģu komentārus un ar milzīgu interesi um, uzklausīšu visus jūsu priekšlikumus. Paldies par uzmanību! Liels paldies! Es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka mēs tikai sākam diskusijas par šo ziņojumu. Mēs e, droši vien saņemsim ziņojumu projektu e, pirms vasaras sākuma, un tagad vārds tiek e, dots Stavrakakis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es klausīšos ieteikumam un izteikšos pēc iespējas īsāk. Es vispirms vēlētos uh, apsveikt referentu, jo šis dokuments ir lielisks pamats mūsu turpmākajām diskusijām. Referenti pavisam pamatot un detalizēti atsaucas vispirms jau uz viedajiem un reģionāliem spēlētājiem, kas ir ļoti tuvi uh, pilsoņiem un kas Līdz ar to var sniegt informāciju par problēmām, ar kādām pilsoņi saskars reģionālā vietējā līmenī. Un tāpat tiek runāts arī par Eiropas Savienības līmeni, par to, kā šo te politiku īstenot Eiropas Savienības līmenī. Neaizmirsīsim, kolēģi, ka kohezijas politika ir tas lauciņš, kurā pārvaldība ir uz spēles, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi atsaukties uz reģionu komitejas balto grāmatu par pārvaldību dažādos līmeņos. Mēs šobrīd esam um, tajā posmā, kad mēs sagatavojam nākamo posmu un domājam par nākamā posma finansēšanu, un mums noteikti ir jādomā arī par daudzlīmeņu pārvaldību. Un ja reģionu komitejas Baltijā grāmatā ir lielisks iniciatīvas. Mums nevajadzētu aizmirst, ka te tiek izstrādāti un nosprost arī vairāki mērķi. Tāpēc mums būtu jāpas, jāparaugās uz tiem Baltajā grāmatā izteiktiem priekšlikumiem, kuriem tik tiešām būtu īsta pievienotā vērtība reģionālajai politikai. Un mums būtu jākoncentrē mūsu galvenā darbība uz šīm prioritātēm. Es vēlētos uzsvērt arī, ka ir ļoti svarīgi ievērot piecus principus, uz kuriem balstās šī pārvaldība. Vispirms caurskatāmība, atklātība, tālāk līdzdalība, tālāk atbildība, tālāk efektivitāte un visbeidzot kohēzija. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka mēs varam izskatīt citus priekšlikumus, lai palielinātu efektivitāti, pateicoties visu spēlētāju iesaistīšanai un arī pateicoties kondicionalitātei un riska izvērtēšanai. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Vasekungs. Předsedkyně, dámy a pánové, jenom pár poznámek. Já samozřejmě. Paldies, priekšsēdētāji, daži komentāri. Protams, es priecājos par uh, šo te decentralizāciju, kas turpinās. Bet mums ir jāsaprot viena lieta. Tad, kad mēs sagatavojam Eiropas Savienības fondus, tad šo atbildību izmanto tikai Nīderlandi, Amsterdamai un Rotterdamai. Un tas ir ļoti maz. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka likumdošana ir pārāk sarežģīta auditi, kontrolas ir pārāk striktas, un atbildīgās amatpersonas eh, dažādos līmeņos ir nobijušās, noraizējušās. Tāpēc mums būtu nevis jāpalielina šī audita un kontrols, bet drīzāk būtu jāizmanto kontroļu rezultāti, eh, arī mums būtu jāvienkāršo uh, likumdošanu noteikumu arī attiecībā uz publisko iepirkumu. Par to mēs esam runājuši jau iepriekš. Un mums noteikti būtu jādomā arī par apmācību vai, nu, izmantojot Erasmus programmu vai kādas citas iespējas, mums būtu jācenšas apmācīt uh, amatpersonas gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Tā, lai viņi nebaidītos izmantot subsidiaritātes principu un uh, vērstos ar prasībām par šiem fondiem un izmantot tos. Paldies! Paldies, un nākamais runātājs ir Matuls kungs. Paldies, es vēlētos apsveikt referenti par lieliski sagatavoto ziņojumu par daudzlīmeņu pārvaldību. Es vēlētos īpaši uzsvērt vairākas idejas, kas parādījās Eirobarometru pētījumā par eh, kontroli un pārvaldību pētījumā, kas tika īstenots 2009. gadā. Šis pētījums norāda, ka dalītā pārvaldība Eiropas pilsoņiem šķiet pat, mm, pavisam normāla. Tas nozīmē, ka mm, pilsoņi var rēķināties ar to, ka uh, viņa intereses tiek īstenots uh, reģionālajā līmenī. Un šis pētījums norāda, ka 59% pilsoņu tomēr uzskata, ka reģionālās iestādes netiek ņemts vērā pietnācīgi Eiropas uh, Savienības līmenī. Tāpēc arī es priecājos par kolēģis izteiktajām idejām, jo īpaši attiecībā uz vertikāliem un horizontālajām partnerībām Man varbūt ir jautājums par to, kāds būtu piemērotākais līmenis lēmumu pieņemšanai vai tas, kas ir vistuvāk pilsoņiem, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā šomir, šobrīd mēs runājam par ļoti dažādām vienībām, mikroreģioniem, makroreģioniem, provincēm un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka mēs varēsim par to vēl diskutēt arī vēlāk. Es katrā ziņā priecājos par šo uh, ideju par informācijas apmaiņu. Un kas attiec uz pārrobežu sadarbību, tad tā ir sadarbība, kas notiek vietējā un reģionālajā līmenī. Nepiemirsīsim to. Un visbeidzot, ideja par uh, aktīvās pilsonības un aktīvās pilsoniskās līdzdalības veicināšanu arī ir ļoti eh, svarīgs aspekts, kas palīdz informēt Eiropas Savienības pilsoņus par Eiropā notiekušo. Paldies! Tagad vārds Bostināro kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos saskaņā ar to, ko es teicu, izsakoties iepriekšējo reizi, es gribētu teikt, ka es piekrītu idejām, ar kurām nāk klajā mūsu cienījumā kolēģi Manesko kundze. Es domāju, ka tas ir jautājums, pie kur mums būtu jāstrādā Tieši tāpat kā mēs esam darījuši e, to jau iepriekš, un mums ir jācenšas nodrošināt to, lai šī īstenošana tik tiešām notiek. Mums ir jādomā par divām dimensijām. Vispirms laika grafiks no Eiropas komisijas puses īstenošanai, un tālāk īstenošanas grafiks e, no dalībvalstu puses. Pagājušajā gadā mēs runājām par vienkāršāšanu kolēģi sagatavoja ziņoš, ziņojumu, bet īstenošana dažās dalībvalstīs bija, ja ne vājāk, tad tās saskārās ar jaunām grūtībām un sarežģījumiem vienkāršošanas procesā. Mums būtu jācenšas garantēt to, ka vienkāršošana un daudzlīmeņa pārvaldība ir priekšnoteikums, ja ne pašreizējai kohēzijas politikai, tad vismaz eh, kohēzijas politikai pēc 2013. gada. Un tam būtu jābūt mūsu galvenajam mērķim. Un es vēlreiz pateicos Manesko kundzei par ziņojumu, un es esmu pārliecināts, ka mēs noteikti varēsim papildināt šo lielisko mūsu komitejas ziņojumu. Paldies, Manesko kundze, vai jūs vēlētos rēģēt pavisam īsi? Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es vēlētos pateikties kolēģiem par atbalstu. Pateicos arī par izteiktajiem komentāriem. Vēlos vien uzsvērt, ka šī iniciatīva, tās mērķis ir panākt labāku fondu izmantošanu. un nodrošināt to, lai šo fondu pārvaldību notiktu pēc iespējas tuvāk pilsoņiem, lai kontrole, uzraudzīšana un palīdzība notiktu reģionālajā līmenī. Un, kā teica kolēģis Tava Kakis kungs, par šiem te pieciem principiem. Mums tie ir jāpaturprātā strādājot pie 2020 uh, eh, stratēģijas attiecībā uz kohēzijas politiku. Paldies! Jānis Albeks arī vēlējās kaut ko sacīt, bet lūdzu, neiziet īpaši provokatīvs. Jā, paldies, es vienkārši gribēju. Uh, izteikt divus ieteikumus, jo kopumā saturs ir labs, bet viens ieteikums būtu tāds, ka, manuprāt, mums ir jāpierāda, ka teritoriālās kohēzijas koncepts ir nekam nedrīkst, ja netiek noteikts šī vairāk līmeņu pārvaldība. Tā ir loģiska saikne teritoriālā kohēzija nozīmē līdzsvaru starp dažādām teritorijām. Līdzsvars starp teritorijām bieži vien nozīmē ļoti problemātiskas zonas. Tas nozīmē to, ka tās var būt, re, tie var būt reģioni, makroreģioni, mikroreģioni. Un, kad mēs runājam par teritoriālu kohēziju, mums ir nepieciešama vairāk līmeņu pārvaldība tā ir sadarbība pēc definīcijas, nevis darba pārdala. Es gribu vienkārši norādīt to, ka tā nav tāda iespējama izvēle, bet tas ir pienākums, loģiskas un teritoriāls kohezijas sekas. Otra lieta vēlos ieteikt jums, pat ja būs šķēršļi, varam teikt, ka atbilstīgi subsidiaritātes principam jābūt obligātam, jo Ja mēs to atstājam dalību valstu ziņā, tas nekad nenotiks. Mums, manuprāt, ziņojumā ir jāpasaka, ka tam ir jābūt absolūti obligātam nosacījumam, nevis izvēles iespējai. Lielas paldies! Tagad varam pāriet pie Tikrāts ziņojuma projekta. Tur arī būs termiņu, grozījuma termiņu 24. mārts 6 vakarā. Lūdzu, radīja krāca. Sakiet ievadvārdus. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το θέμα της έκθεσης έχει να κάνει... Paldies. Eiropas Savienības reģionālās politikas ieguldījums finanšu un ekonomikas krīzes apkarošanā, īpaši atsaucoties uz otro mērķi. Šāds ir mans ziņojums. Šajā dokumentā, kurš jums ir izdalīts šajā ziņojuma projektā, es uzsveru, cik svarīga ir kohēzijas politika. Lai Eiropas Savienībā ekonomika varētu atvesaļoties, ne tikai tādēļ, ka šī politika jau ir sev pierādījusi, bet arī tādēļ, ka arī tādēļ, ka nav pietiekama ekonomiskās koordinācijas mehānisma arī nestabilitāte Eiropā. Tas viss norāda to, ka ir jāuzsver kohēzijas politika pateicoties struktūrāliem fondiem. Ir arī, protams, citi instrumenti, kur var spēlēt ļoti svarīgu lomu. Šie instrumenti mums ir nepieciešami, lai nodrošinātu iekšējā tirgus stabilitāti un konverģenci. Atgādina arī to, ka reģionālā politika nav tikai tāds līdzeklis, lai nozēst uguni krīzes laikā. Mēs redzējām, ka politika spēlē ļoti efektīvu lomu, bet šī politika tiešām ir ļoti labs līdzeklis, lai mēs varētu ilgtermiņā cīnīties pret reģionu vājajiem punktiem. Un šajā ekonomiskas finanšu krīzes laikā mēs arī redzējām šīs uh, vājības, jo tieši krīzes izceļ trūkumus un vājos punktus. Uzsvaru arī, ka otrais mērķis ir viens no svarīgākajiem kohēzijas politikas pīlāriem. Tā kā mēs runājam par darba, bet konkurētspēju, nodarbinātības konkurētspēju, būs jāraugās, kādi būtu, re, būs rezultāti. Jāstiprina šis otrās mērķis krīzes laikā es runāju Vēlos atgādināt, ka 2006. gada mē, otrais mērķis attiec uz ekonomikas un sociālās jums pārbūvi vai attīstītos reģionos. Izmantot struktūrālos fondus reģionos, kur uh, jau tik piemērot šis otrais mērķis, bet pēc sastā gadā reformas otrais mērķis tagad attiec uz reģionālās konkurētspējas un darbinātības palielināšanu reģionos. Liela daļa kopienas budžeta, apmēram 16% no visiem kredītiem, tiek izmantot šim mērķim. Galvenokārt, bet eh, tiek veltīti konkurētspējai un nodarbinātībai. 73,7% no šīs otrā mērķa summas tiek paredzēti eh, zināšanu uzlabošanai un inovācijai. Man 33,7% tieši šim mērķim, vairāk un labākām darba vietām 40%, un pirmā mērķa reģioniem šie skaitļi ir ievērojami zemāk, tikai 40%, lai gan absolūto skaitļu izteiksmē tā ir būtiski lielāka, jo attiecīgo rajonu vajadzības ir augstākas. Nu, ko tad es gribu pateikt ar šiem skaitļiem? To, ka otrais mērķis galvenokārt mēs to piemērojam um, augsto tehnoloģiju jomai, pētniecībai, visiem šiem elementiem, kur ir tik svarīgi konkrēti spējas nodrošināšanai. Ņemot vērā Eiropas komisijas ziņojums par kohēzijas politiku, mēs redzam, ka otrā mēķa reģioni Tur ir bijuši lieliski reģio, rezultāti īpaši pirms krīzes nodarbinātības attīstības jomā. Mm. Arī šajā nepārtrauktajā izglītībā konverģences reģionos ir arī ļoti labi rezultāti attiecībās produktivitāti un tiešajām ārvalstu investīcijām. Mums ir nepieciešama jauna investīcija jauns uh, virziens, lai nodrošinātu šos pamata investīcijas. Šos elements es šeit minu, lai norādītu to, ka mēs virzāmies uz kvalitātu, uz konkurētspēju. Finanšu ekonomiskā krīze, kā jau teicām, uzsver vēl vairāk reģionu trūkums un vājos punktus un arī kohēzijas politikas trūkums darbvietu nodrošināšanā. Bet ir jāņem arī vērā prognozes 2009.11. gadam, kad varētu būt situācija darba tirgu, visai nevēl, nelabvēlīga, un bezdarbs arī pieaugs līdz uh, 10% zaudēsim par 2,2,5% darba vietas skaits samazināsies 2009. gadā, samazinājies un par 1,25% 2010. gadā. Ļoti svarīgi izvērtēt, stiprināt mūsu darbu, lai palīdzētu otrā mērķa reģioniem. Es arī pirms runāju par nozarēm, kur ir dažādi rezultāti. Otrā mērķa reģioniem. Uzsver to, ka lielās finanšu problēmas ir arī bremzējošs faktors neapgrūtina dalību valdu līdzfinansējumu piešķiršanu otrā meķa programmām. Šajā jomā nav pieejams kvalitatīvo kvantitatīvo datu apkopojums par finanšu un ekonomikas krīzes īstermiņu un ilgtermiņu ietekmi Eiropas Savienības reģionos. Un nav izstrādāt nozīmīgākie ekonomiskie un sociālie rādītāji. Ja mēs gribam reaģēt un nāklājā rekomendācijām vadlīnijām, tādā gadījumā Eiropas Savienībai būtu jāsniedz īpašs ziņojums pētījums par finanšu un ekonomikas krīzes sekām Eiropas Savienības reģionos. Nu, īpaši otrā mērķa reģionos, ņemot vērā krīzes sevišķi nelabvēlīgo ietekmi uz nodarbinātību un konkurētspēju. Ir nepieciešama koordinācija, mobilizēt visus mums pieejamos līdzekļus. Ir vairāk faktori, kuriem ir ieteikumi uz nodarbinātību un konkurētspēju. Nepieciešams koordinēt šos faktorus, lai tūlīt pat varētu sniegt risinājumus un arī sniegt tādus ilgtermiņa risinājumus. Pašreizies ekonomikas ekonomiskās situācijas problēmām. Es runāju arī par maziem vidiem uzņēmumiem. Viņi, izmantot, viņi varētu izmantot visas finanšu iespējas veikt investīcijas pētniecībā, zinātnē. Redzējām, kādas ir galvenās problēmas, kas attiec uz reālo ekonomiku. Redzam arī, kādas ir galvenās grūtības čēršļi. Jo nu, ja šis glābšanas intervents bieži vien nav savietojams ar konkurences politiku. Jāraugās, kādas ir visas iespējas. Visas iespējas, kā mēs varētu atbalstīt MBO, kurām varbūt nav nepieciešama tūlītēji dzīvot spējas glābšanas pasākumi. Ir vēl viens svarīgs elements. Šai iekļauj šie projekti arī Eiropas Savienības stratēģijā 2020. Un tam ir jābūt arī cieši saistītam ar teritoriālo kohēziju, tās nostiprināšanu, jo konkurētspējas mērķis ir norošināt teritoriālu kohēziju. Īpaši šeit runāju par ļoti attāliem reģioniem uz salām. Veicināt ilgspējīgu attīstību. Tāpat laikā jādara arī viss, lai mēs vienkāršotu šo politiku. Es runāju par likumdošanas vai arī nelikumdošanas pasākumiem. Nevarētu veicināt visu reģionu līdzdalību vienkāršošanas procesā. Un jāsniedz arī atbalsts tā saucamajām inteliģentām investīcijām. Ir vairāk nacionālie ziņojumi, ar kuriem nāca klajā dalība valstis, un nu, šie risinājumi ļoti atšķiras. Dažas, dažām dalību valstīm nav pietiekami daudz līdzekļu, piemēram, šis 100% priekšfinansējums. Būtu jāraugā sistemātiskāk, kā izmantot šīs iespējas. Lai efektīvi un elastīgi varētu piemērot noteikumus, mums ir jābūt ātrākiem, efektīvākiem, pāredzamākiem uzmanīgākiem. Tagad daži vārdi par politisku atbalstu lielajiem projektiem otrā mērķa reģionos. Un šeit komisija spēlējas visai nozīmīgu lomu. Jāraugās, vai ir iespējams palielināt par 25% finansēm, ko nodrošina Jaspers kopējā palīdzība projektu sagatavošana Eiropas reģionos, lai sagatavotu un strauji īstenot vērienīgus projektus un pātrinātu maksājumu saņemšanu dalību valstīs, jo īpaši attiecībā uz otrā mērķa programmām. Jāatbalsta arī ierosinātās iestanošanas noteikuma izmaiņas, kura mērķis ir uzlabot struktūra fonda elastību un pielāgot tos ārkārtas ekonomisko apstākļu vajadzībām. Par to jau mēs arī diskutējām ar Eiropas Investīcijas banku priekšsēdi Un tad noslēgumā atgādinu, ka ir ļoti svarīgi izmantot visas iespējas. Satiec uz lieliem projektiem. Konkrēts spēja bez lieliem projektiem izgāzīsies. Tāpat laikā ir jāveicina arī piekļuvu MVU, lai viņi varētu izmantot šos rīkus instrumentus. Lūk, Tad ir galvenā vēsts, kohēzijas politika, tās nozīmība, jo īpaši, lai mazinātu tās vājības, kas ir radušās Eiropas iekšējā tirgū krīzes dēļ, tad ir arī jāmobilizē, jākoordinē visi instrumenti, lai varētu sasniegt šo mērķi. Mums nāksies arī izvērtēt, izmantot visus pasākums, kuri jau ir īstenot, lai varētu stāties pretī krīzē. Un tādējādi arī mēs izdarīsim aizvien vairāk secinājumus un mācības, kad būsim saņēmuši Eiropas komisijas analīzi un tam līdzīgi. Paldies! Liels paldies! Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Westfalskons lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kungi, dažie kolēģi. Mēs nu pat dzirdējām, ka finanšu un ekonomiskā krīze bez izņēmuma ietekmē pilnīgi visus reģionus un pilsētas Eiropā, nevienu nabadzīgākās valstis. Kracas kundzes ziņojums mūsu acīs ir eh, ziņojums, kas piedāvā vērtīgas atziņas. Tur ir norādīts, ka no 2000. līdz 2006. gadam divos reģionos ir radītas 37 tūkstoši eh, jaunas darba vietas, pateicoties eh, eh, struktūrālām pārmaiņām. 314 miljonu cilvēku Eiropā mm, gūst labumu no pārvietošanās brīvības. Mēs domājam, ka šajā ziņojumā ir pamatīgāk jānorāda uz eh, sociālajiem aspektiem cīnoties pret krīzēm. Mums noteikti pirmajā plānā ir jāizvirza darba ņēmēji. Domāju, ka ir jārada pēc iespējas vairāk jaunu darba vietu un ir jāsaglabā esošās darba vietas. Tāpat ir jāatjauno tās darba vietas, kas ir gājušas zudumā krīzes dēļ. Noteikti šie principi šajā ziņojumā ir spēcīgāk jāuzsver. Uh, Kādas ir galvenās prioritātes? 2020. gada eh, stratēģijas pamatprincipi, kā tie norādīts 4. punktā, nav pie, pietiekami. Tā tad jāuzlabo konkurētspēja, jāuzlabo uzņēmējdarbības uz, gaisotnē, jāveicina KMU attīstība, MVU attīstība, bet tas nav pietiekami. Jā, tas ir pareizi, bet mums tas ir jāpapildina ar jaunām, vidē draudzīgākām darba vietām, ir jāpadomā par uh, izglītības un profesionālās izglītības iespējām nevien jauniem cilvēkiem, bet arī citgadgājiem cilvēkiem, bet it sevišķi ir uh, jāvērš uzmanību uz jauniešiem. Uh, Tālāk ir eh, jāuzlabo dzimumu līdztiesība, arī sievietēm ir jāsaņem līdzvērtīga alga tieši sievietes visvairāk cieši ekonomiskās krīzes dēļ, tad, ja viņas ir zaudējušas savu darbu vietu. Un tieši sievietes ir vārīgākā savie, sabiedrības daļa, jo bieži vien viņas eh, saņem mazāku algu un eh, strādā grūtākos darba apstākļos. Tādēļ krīzes ietekme uh, nedrīkst ietekmēt jaunu darbu vietu radīšanu un nevar kalpot par attaisnojumu tam, ka mēs atstājam novērtā izglītību. Tālāk runājot par JASPA programmas līdzekļu papildināšanu. Šis punkts man šķiet problemātisks. Mums noteikti vēl vajadzētu padomāt, eh, ka 2009. gadā līdzekļi tika palielināti par 25% un vēl vajadzētu izvērtēt, kā šis kapitāla paaugstinājums eh, ir uzlabojis situāciju. Un pēc tam mēs varētu lēmt par turpmāku līdzekļu papildināšanu. Arī jāpadomā, no kurienes mēs saņemsim šo finansējumu, kur to izdot citiem projektiem vai pārvaldībai. Neskatoties uz to, 2010. gadām paredzētie līdzekļi jau pateicoties EIB, tika paaugstināti par 2 miljoniem, no 24 uz 26 miljoniem. Līdz ar to kapitāla papildināšana bez papildus paskaidrojumiem manā uztverē nešķistu mērtiecīga, bet visumā sociāldemokrāti un sociāldemokrātes uzskata, ka šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā kohēzijas politikai Eh, nākotnē ir jākalpo diviem, eh, divām galvenajām nozarēm - 3000. 314 miljonu eiropiešu un eiropietes būs par to ļoti pa pateicīgi. Paldies. <clears throat> Sí, gracias, presidenta. Eh, en primer lugar, felicitar a la señora Gracha por su... Paldies, paldies, vēlējos sirsnīgi pateikties Krācas kundzei par sagatavoto ziņojumu. Darīju sino que constituye una auténtica política de desarrollo y como tal. Mēs zinām, ka kohēzijas politika ir um, attīstības politika un mums noteikti ar kohēzijas politiku mums ir noteikti jāietekmē izdevumu augstums šajā politikas jomā. Jāuzsver MVU spēlējumā joma ir uh, jāuzlabo inovācijas un izglītības centru situācija. Tālāk eh, mums ir eh, jātuvinās pilsoņiem, ir jādomā par MVU vajadzībām, kā arī par um, to, ka nepieciešams radīt jaunas darba vietas un piedāvāt pilsoņiem kvalifikācijas celšanas un izglītības iespējas. Mums ir jāsadarbojas ar reģioniem, ja mēs vēlamies krīzi pievārēt un darīt to veiksmīgi un ar panākumiem. Un, protams, ir jāparūpēs par ekonomisko attīstību un izaugsmu. Tagad Lamberts van Nistelrojas lūdzu. Paldies! Paldies! Man ir tikai viens jautājums. Krocas kundze, vai jūs varētu kaut ko pastāstīt par kalendāru, jo es Nezinu, cik daudz laika mums ir atlicis, lai mēs varētu tā struktūrālāk un veiksmīgāk plānot savu darbu, kādi būs uh, eh, īstenuma projektu dažādie posmi. Es zinu, ir komiteja, kas uh, iegulda darbu cīņā pret krīzi, mums ir šī krīzes komiteja, un es īstenībā nekad neesmu dzirdējis, ko viņi ir darījuši, kādu darbu viņi ir veikuši, nu varbūt tā ir mana vaina. Tad, kad viņi. Um, uh, Mēs varētu apvienot savus pūliņus ar krīs uh, komiteju un uh, runāt par nopietnām kohēzijas politikas vadlīnijām un runāt arī par to plenārsēdē. Šis ir labs ziņojums, spēcīgs ziņojums un tam ir jārada tāda dzirdamā kažiotāža. Tātad eh, tās nedrīkstētu pazust tikai mūsu komitejā kaut kur mūsu atvilknēs un eh, ka cik par to neko nedzird. Paldies tagad. Holgers lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi. Kā ēnu referents manā politiskajā grupā es vēlējos pateikties referents kundzei. Šis ziņojums patiešām la rada labu pamatu turpmākām diskusijām. Te ir minēti būtiski punkti. Äh, äh, es varu viņai piekrist daudzās jomās, protams, ir daži akcenti, ko varētu vēl labāk noslīpēt, bet visā visumā mēs saprotam, ko Krācas kundze ir vēlējusies panākt un attiecībā uz otro mērķi cīnoties pret ekonomisko krīzi, ir jādomā arī par jaunu darba vietu radīšanu, jāuzlabo Eiropas Savienības konkurētspēja pēdējā laikā. Ir samazinājusies distance starp pirmās daļas un otrās daļas mērķiem. Uh, Mēs saprotam, ka ir jāuzlabo kohēzijas politikas harmonizācija, bet mēs esam redzējuši, ka arī otrās daļas mērķi varbūt nav attīstījušies tik ātri, kā mēs būtu to vēlējušies pēc 2008. un 2009. gada, kad mēs piedzīvojām smagākās ekonomiskās krīzes izpausmes, mīnus 8% ir ekonomiskās izaugsmas rādītāji, citās valstīs pat mīnus 10, mīnus 12%. Mums savā komitejā ir jāvienojas par to, ka politiskā kohēzija nenozīmē to, ka spēcīgākie kļūst vājāki. Nē, mums ir jārūpējas par to, lai vājākie kļūst spēcīgāki un ir jāpaukstina izaugsmas rādītāji. Mums ir uh, jāiet kalnā augšup un ir jāizskauž zaudējumu ekonomikā, ja mēs runājam arī par uh, līdzvērtīgu slogu sadalījumu, par izaugsmas mērķiem, es skaidru un gaiši vēlējos pateikt, ka mums vajadzētu kohēzijas politikā um, uh, koncentrēties uz tiem galvenajiem dzinējspēkiem, kas varētu radīt jaunas darba vietas, uzlabot struktūru un, protams, jādomā par inovāciju ieviešanu, jaunu darba vietu radīšanu, jo tas otrā mērķa ietvaros uh, piedāvā patiešām labas iespējas un ir jāuzlabo arī MVU. Uh, attīstības iespējas. Mums, kā liberāļiem, eh, šķiet eh, būtiski runāt arī par tehnoloģiju pārnesi. Ir jābūt labākai sadarbībai starp izpētes aģentūrām un uzņēmumiem, lai varētu attīstīt jaunas produkts, jaunas tehnoloģijas. Tas varētu uzlabot mūsu konkurētspēju un vispār radīt ilgspējas attīstības iespējas. Protams, ir jāpadomā par uh, vides standartu ievērošanu, ir jāražo jauns preces, bet tajā pašā laikā nedrīkst nodarīt kaitējumu videi un vēl sāsināt jau tās smagās klimata pārmaiņas ēkas. Auch bewenden lassen eh, mit der Frage der. Tālāk, ja mēs runājam par uh, sākotnējo finansējumu, nu, Mums ir jānodala Eiropas sociālais fonds un ERAB. Es sapratu, ka eh, dalību valstīm ir eh, dažreiz problēmas fondu apguvē, mēs to esam dzirdējuši arī padomē, bet ir jāpadomā arī par līdzfinansējumu iespējām. Tas ir mūsu pašu interesēs, tas ir uh, projektā iesaistīto interesēs. Mums ir jādara viss pareizais, mums jāpadomā par efektivitāti. Mums nevajadzētu mēģināt kaut ko darīt par katru cenu, ir jādara vienkārši pareizās lietas, un nākotnē tas noteikti nesīs cerētos augļus. Tādēļ jāpadomā par līdzvērtīgu finansējumu sadalīšanu, jāpadomā par līdzfinansējumu un varbūt Eiropas Savienības ieguldījumu šeit nemaz nevajadzētu būt tik lielam. Mums ir jādomā arī par pareizo grafiku, par termiņiem un līdzfinansējums ir pareizais princips, ņemot vērā arī to, kādā īstenošanas posmā tagad atrodamies, un mēs arī iesniegsim attiecīgi grozījumu. Paldies! Paldies! Eh, madame la Présidente, mes chers. Delīkons, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es lūdzu jūs atvainot mani, jo eh, man bija jāpiedalās eh, sociālo lietu komitejas sanāksmē. Es esmu iepazinusies ar šo ziņojumu un vērēt, vēlētos papilnāt to ar dažiem elementiem. Vispirms, es domāju, ka ir absolūti nepieciešams uh, panākt to, lai uh, otrā mērķa ietvaros mēs atgādinātu par vidas aizsardzības nepieciešamību. Un uh, mums ir jādefinē uh, šie te priekšnoteikumi par iespējām saņemt uh, līdzekļus, ir jābalsta arī uz šo aspektu un ir absolūti nepieciešams padomāt par pilsētu lomu šajā jomā. Komisija ir atvēlējusi prioritāru lomu pilsētu uh, um, aspektam, un es domāju, ka mums ir jāieraksta šīs ziņojums šajā kontekstā, lai uh, mēs ņemtu vērā arī pilsētu vajadzības un domātu par mazāk labvēlīgām teritorijām un reģioniem. Es domāju, ka dokumentā pārāk daudz uzmanības eh, pievērst dažām uh, prioritātēm eh, projektu 2020 ietvaros, nepieminot uh, šo te ilgtspējību, kas ir iekļauta Eiropas komisijas ziņojumā par resursu izmantošanu, lai veicinātu uh, resursu efektīvāku izmantošanu un samazinātu oglekļa emisijas un palielinātu atjaunojamo resursu izmantošanu, modernizētu transporta sektors, sektoru un nozari. Un dokumentā netiek skaidri minēta ekskluzīvā prioritāte. Viens no punktiem 2020 stratēģijā tomēr to pārēdz. Es vēlētos, lai šeit parādītos arī prioritāte, kas mums visiem šķiet svarīga, proti kohēzijas politikas turpināmība. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu definēt šos te rādītājs, kas mums palīdzētu izvērtēt krīzi, jo citādi, izmantojot klasiskos instrumentus, IKP, ekonomisko izaugsmu un tā tālāk, mums neizdosies to panākt, noteikti ir citi veidi, kā mēs varētu uh, mērīt šos aspektus. Un ņemot vērā, ka Lisabonas stratēģijas ietvaros viens no svarīgākiem aspektiem bija konkurētspēja, es domāju, ka mums būtu jāizmanto šī te krīzes piedāvātā iespēja, lai mēs izstrādātu jaunus, uh, jaunu pieju un domātu par pilsoņu labklājību Eiropā. Uh, Bruno Castaldo. Paldies! Ja es pareizi saprotu, tad komisijas pārstāvs vēlētos izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Komisija, protams, pateicis parlamentam par um, šo te um, vēlmi īstenot pasākums, lai cīnītos pret krīzes negatīvo ietekmi un tās ietekmi gan reģionālajā, gan dalībvalstu līmenī. Papildinot diskusijas, es vēlētos pieminēt divus punktus. Vispirms, uh, Uh, uzraudzības pasākumu ietvaros komisija ir paredzējusi iespēju īstenot pētījumu par uh, kvantitatīviem un uh, kvalitatīviem ietekmes rādītājiem, krīzes ietekmes rādītājiem, lai izmantotu kohēzijas politiku, un līdz ar to mēs ņemsim vērā referentes vēlmi. Komisija pirms vasaras sākuma nāks klajā ar detalizētu ziņojumu par um, ekonomikas atjaunošanas pasākumiem reģionālās politikas ietveros visās Eiropas Savienības dalībvalstīs saskaņā ar mūsu apņemšanos, eh, kādu mēs eh, no komisijas pieņēmām pagājušā gada 1. aprīlī. Paldies, neviens vairāk nevēlas izteikties, un tādā gadījumā es aicinātu Kratsas kundzi, vai jūs vēlaties atbildēt uz dažiem komentāriem? Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, es ar prieku atbildēšu uz uh, kolēģu jautājumiem, bet vispirms es gribētu pateikties kolēģiem par ļoti konkrētajiem priekšlikumiem un komentāriem. Šis ir jautājums, kas nodarbina mūs visus un uh, šķiet svarīgs mums visiem. Vispirms es vēlētos runāt par sociālajām sakām, jo šī ir joma, kur es noteikti vēlētos stiprināt ar uh, grozījumiem. Uh, bet man nācās tomēr atsaukt dažas lietas, kuras es vēlējos šeit iekļaut. Jūs uh, zināt, cik grūti ir sagatavot īsākus uh, dokumentus un ir grūti ierobežot uh, lapušu skaitu. Protams, ir uh, jautājumi, kurus es vēlējos iekļaut, bet man neizdevās to izdarīt. Tā piemēram, uh, viss, kas attiecas uz sieviešu situāciju, un tas ir atrodams varbūt citos uh, dokumentos. Es domāju, ka šis aspekts noteikti ir jāpatur prātā, ja mēs vēlamies veicināt Eiropas attīstību. Tālāk reģionālo un vietējo spēlētāju loma. Tas ir absolūti svarīgi. Par to mēs runājām arī um, diskutējot par iepriekšējo ziņojumu. Bez vietējās varas pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par mūsu politikas galīgo īstenošanu, mēs nevarēsim sasniegt mērķus. Un es vēlētos atbildēt arī sakot, ka pilsētu jautājums, protams, ir svarīgs. Pilsētas ir ļoti svarīgs, lai mēs veicinātu konkurēt spēju, jo tieši pilsētās uh, dzims ļoti daudz ideju, uh, kas veicina attīstību, bet arī tieši pilsētās mēs visvairāk saskaramies ar sociālajām problēmām, tāpēc pilsētu dimensija noteikti ir svarīga, jo īpaši ilgspējīgas attīstības uh, kontekstā. Vēl viens jautājums, kas attiecas uz šo priekšfinansējumu 100% apmērā. Es uzskatu, ka tad, kad ir līdzfinansējums, tad ir arī līdzatbildība. Tas ir loģiski. Bet es nedomāju, ka šobrīd mēs esam šādā situācijā un šādā kontekstā. Mēs esam krīzes apstākļos, mēs uh, saskaramies ar finansiālām grūtībām Eiropas Savienības dalībvalstīs, un Es nedomāju, ka mums vajadzētu iziet no līdzatbildības uh, ietvara. Un neaizmirsīsim, ka tas ir priekšlikums, ka nav obligāti to īstenot. Ir daudz valsts, kas nav izmantojuši šo te priekšfinansējumu 100% apmērā. Es vēlētos pateikties arī Eiropas uh, komisijai par pētījumu par uh, sakām, kas šobrīd tiek īstenots. Bet es domāju, mums ir jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā un kas attiec uz uh, termiņiem. Van Niselroja kungi jautājums. Mēs uh, esam paredzējuši pieņemt šo ziņojumu aprīlī. Ja citi uzskata, ka mums būtu vēl par to jādiskutē vēlāk, protams, es esmu atvērts šādiem priekšlikumiem. Uh, Mēs um, varam, protams, sekot uh, parastajam darba ritmam Eiropas parlamentā, tātad varam izraudzīties tādu uh, laika grafiku un termiņus, kas jums ir vislabāk pieņemami. Paldies! I, I thank you very much. I would just like to... Liels paldies! Es eh, vēlētos eh, komentēt, es nezinu, vai es pareizi sapratu, bet eh, Van Iselroja kunga teiktajā izskanēja tas, ka mums nevajadzētu atlikt un mums vajadzētu drīzāk papildināt diskusijas krīzes komitejā. Un es gribētu informēt jūs, kā Eiropas parlamenta deputāte, ka man ir izdevies iekļaut krīzes komitejā aizstājēju Un es domāju, ka mums ir jādomā par to, ka krīze ir izjūtama, jo īpaši vietējā reģionālajā līmenī, ne tikai da, eh, dalību valstu un Eiropas Savienības līmenī, un eh, kohēzijas politika tieši ir centusies eh, cīnīties pret krīzi reģionālā līmenī, un es esmu sagatavojis arī ļoti īsu ziņojumu, septiņu lapušu ziņojumu, uh, ar kuru es vēlētos papildināt uh, pamat uh, ziņojumu Kris komitejā, kuru sagatavojusi Pervāns, Pervāns Beresa. Un mans nelielais ziņojums ir tieši par kohēzijas politikas uh, lomu ekonomiskās izaugsmas un ekonomiskās atvesļošanas veicināšanā, un ja Kratsas kundzei izdotos pabeigt ziņojumu aprīlī, tas būtu lielisks papildinājums uh, diskusijām krīzes komitejā un galvenā problēma, ar kuru mēs saskaramies, ir ierobežotas zināšanas un informācija par krīzes ietekmi reģionālajā līmenī. Ir grūti iegūt informāciju, kur būtu viegli salīdzināma un daudz vienkāršāk ir iegūt uh, dalībvalstu līmeņa informāciju, bet, protams, ka ir īstenot vairāk pētījumu, to paveikušas uh, reģiona asociācijas, un tas uh, veicina mūsu izpratni par to, kā krīze ietekmē reģionus. Krācis Kunds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! paldies par šo priekšlikumu līdzdarboties. Es ļoti novērtēju jūsu īstenāto darbu. Protams, ka mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja, lai cīnītos pret krīzi. Es vēlētos atbildēt šo jautājumu par uh, lielo pamatu darbu. Es, protams, uzskatu, ka mēs nevaram būt konkurētspējīgi mēs neīstenojam šo te lielo pamatu darbu. Es domāju, ka šobrīd, kad dalībvalstu budžeta līdzekļi ir ierobežot krīzes apstākļos, ir ļoti svarīgi veicināt lielo darbu un lielo projektu uh, grafiku izstrādāšanu un programmāciju. Paldies! Paldies, eh, kolēģi! Kā jau es teicu, grozījums var iesniegt līdz, 2000, līdz 24. martam 2018. Un tagad pievērsīsimies desmitajām punktām, jo, kā atceraties, piedāvā, piedāvā izskatīt septīto punktu rīt un šodien izskatīt desmito punktu ziņojumu par kohēzijas politikas nākotnes formulēšanu. Eh, jūs zināt, ka ir izveidot darba grupa un ir bijusi šī te otrā sanāksme, un Tradicionāli mēs uzaicinam Eiropas uh, komisijas pārstāvis uh, reģionu reģion, ģenerāla direktorāta pārstāvis, uh, lai viņi papildinātu mūsu darbu pie kohēzijas politikas. Mēs uzklausījām De Mikelis kungu, kas šobrīd jau strādā jaunajā komisijā. Un Hans Kunze, kas arī strādā pie uh, turpmākās uh, kohēzijas politikas izstrādāšanas. Mēs runājām par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar kohēzijas politikas mērķiem un uzbūvi un visas sistēmas vienkāršošanu. ir notikusi neformāla viedokļa apmaiņa, bet uh, sanāksmes uh, beigās, ja es pareizi saprotu, tad mēs vienojāmies par sekojošu procedūru. Mums ir jāsaprot, kāda ir Eiropas kohēzijas ietekme. Un mums kā reģionu uh, komitejai ir jāpiedāvā uh, tas, kāds mūsuprāt būtu mērķis. Tāpēc mums vajadzētu nepieciešama neformāla nostāja ar vairākiem politiskiem elementiem nākotnē. Un šos elementus darba grupa varētu pieņemt kā mūsu priekšlikumu. Un varbūt jūlijas sanāksmē mēs varētu apstiprināt to un iesniegt. Un mēs varētu iepazīstināt uh, komiteju ar to, kāda ir mūsu izpratni par iepazīstināt komisiju par to, kāda ir mūsu izpratme par kohēzijas politikas nākotni un tad uzsākt turpmākas diskusijas. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi un tas ir diezgan steidzams jautājums, jo apmēram novembrī tiks izstrādāts piektais kohēzijas ziņojums un jau atkal, ja nekas nemainīsies, tad Eh, kohezijas politika eh, pēc 2013. gada tiks izstrādāts šis projekts, mēs ar to tiksim iepazīstināti. Tātad ir vairākas lietas, mēs vēlētos organizēt eh, viedokļu apmaiņu mūsu komitejām, protams, arī ar viedokļu apmaiņu ar komisijas pārstāvjiem, lai mēs labāk izprastu viens otra nostāju. Un tad sagatavot šo neformālo dokumentu, un pēc vasaras pārtraukuma mēs varētu turpināt uh, strādāt kopā ar darba grupu un informēt jūs par darba gaitu. Un tad varbūt sagatavot priekšlikumu, kurā būtu atspogļoti mūsu mērķi un ambīcijas. Tāda būtu mana informācija. Ja jautājumu nav, ja komentāru nav, tad es vēlētos uh, atgādināt, ka rīt mēs tiekamies pulksten deviņos un jums ir jāpaņem līdzi noteikti savas balsošanas kārtes, jo ir paredzēts balsojums, ļoti svarīgs balsojums par uh, ļoti svarīgiem uh, punktiem. Un tagad koordinātoru sanāksme pārējos lūdzu atstāt zāli. Sí, lo ha dicho Adrede, es que, que da igual, no pasa nada, porque lo haremos.